Colleagues, please take seat. We can start. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs varam sākt mūsu darbu. Uzsāksim ekonomiku. Dialogu ekonomikas jautājumos mēs gribam sveikt Mariju Lujas Albuquerque, Portugāles finanšu ministri. Mēs sveicam jūs ekon komitejā lai piedalītos mm, dialogā par ekonomikas jautājumiem, pastāstot par situāciju Portugale. Droši vien zināsiet, ka 2014. gadā Portugāla formāli atstāja ekonomiskās pielāgošanas programmu, un kopš jūlija 2014. gada jūlija Portugāle ir pilnībā integrējusies eh, Eiropas pusgada ciklā, ieskaitot um, fiskālo un makroekonomiskās uzraudzības ietvara kontekstu koriģējošā sadaļā. Un šorīt no rīta mēs runājām ar komisāru Moskovici un viņš mums stāstīja par budžeta projektu plāniem dalību valstīm, un Portugāla ir to septiņu valstu starpā, kur komisija uzskata, ka situācija ir riskanta, ka varētu būt neatbilstību risks. Tāpēc mums ir ļoti interesanti un ļoti svarīgi arī uh, šodien apspries situāciju Portugālē. Ministre Albuquerque ir klāt, un es došu jums uzreiz vārdu. Desmit minūtes jums tiek dots prezentācijai. Paldies priekšsādātai. Godējumie deputāti, godējumo priekšsādātai. Šeit, šajā pirmajā eh, sanāksmē, eh, kas notiek dažus mēnešus pēc Portugāles programmas pieņemšanas, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pasvītrot galvenos jautājumus kopš 2011. gada problēmas, kas ir atrisināts un kas joprojām nav līdz galam atrisināts. Mēs šeit runājam par struktūrālām pro eh, problēmām, tātad mēs tās risinām kopš 2011. gada. Un no 1990. gada Portugāla ir gatavēsies gan eiro ieviešanai, gan arī centāmies strādāt saskaņā ar dažādiem noteikumiem, lai respektētu makroekonomisko līdzsvaru. Uh, Un mēs strādājam ar parādi jautājumiem gan uzņēmumu līmenī, gan arī valsts līmenī un paralēli. Mēs centāmies mūsu eh, ekonomiku padarīt konkurētspējīgu. Rezultātā mums bija arī mm, tāda ekonomis, ekonomis izaugsma, kas bija diezgan īsa un arī nebija ilgspējīga. Bija arī stagnācijas periods mm, un tālāk eh, kritiski mūs kāra gan eh, finanšu krīze, krīze, gan arī valsts pārāda um, krīze. Un tad 2011. Eh, gadā eh, aktualizējās reformu nepie ciešamība, un mēs sākam realizēt korekcijas programmu, kas sastāvēja no trim pīlāriem. Pirmkārt, budžeta konsolidācija, lai garantētu valsts finanses, eh, tālāk struktūrālās reformas, lai veicinātu izaugsmi un darbvietu ražīšanu, kā trešais pilārs. Šodien mūs šī programma ir progresējusi un ir atsevišķi arī progresīvi elementi, un mēs esam panākuši arī IKP pieaugumu 2013. gadā. Un jāsaka, šie izaugsmes tempi ir sasnieguši 5% punktus, un joprojām šī izaugsme turpinās arī 2014. gadā. Paralēli budžeta reformu procesam eh, notiek arī strādāšana ar valsts kontiem, lai garantētu to eh, stabilitāti joprojām valstī ir problēmas, um, mums nepietiek likviditātes. E- un um, finanšu um, līmenī eh, problēma ir piekļuva finansēm un arī valsts parāda jautājums. Uh, Un um, mēs um, esam varējuši noregulēt ilgtermiņa parādu, notiek šī parāda kontrole, bet banku sistēmā um, ir kapitāla uzkrājums, arī labāka likviditātes problēma un arī kapitalizācijas problēma. Programma no 2012. gada ir pastiprināta, lai bankas varētu uzlabot situāciju un arī piegādāt naudu tur, kur tas ir nepieciešams nepieciešams. Tātad mums ir liela programma, kas notiek, mums ir dinamiska, elastīga programma, ir arī konkurētspējas stiprināšana mūsu plānos, un mēs esam arī publiskā sektora nozīmi palielinājuši. Un mēs turpinām mūsu pasākumus, mums tagad ir īs pārējais periods, bet eh, šeit eh, ir jāatzīmē mūsu vēlēšanās iesaistīties reformās. Reformas ir paredzēts triju gadu periodam, tātad mums ir plāns strādāt ar jaunām reformām, piemēram, ja, ar atjaunojumiem resursiem, enerģētikas jomā, mēs arī ar tieslietu reformām strādājam, ar fiskalitāti nodokļiem, ar privatizācijas jautājumiem, mēs arī pārskatām budžeta ciklu. Tie tikai daži piemēri tādi nozīmīgi, kurus es šeit gribētu citēt. Mēs mm, gribam arī pakāpjas uzlabot darba tirgus situāciju runājot par eh, šiem nodarbinātības situāciju. 13. gadā arī šeit ir izaugsme, un mēs turpināsim šo ceļu saskaņā ar statistikas datiem. Mēs redzam, ka trešajā ceturksnī ir bijusi izaugsme 1,1%. Tas ir 2014. gada, un ir paredzēts, ka izaugsme par gadu kopumā sasniegs 1% par 4,4% ir samazinājusies bezdarba situācija. 17% trešajā ceturksnī ir bezdarba rādītājs. Bet kopumā nodarbināto skaits pieaug un um, korekcijas programma, ko mēs esam realizējuši, ir arī ļāvusi likvidēt nevienlīdzības uh, tirgu, bet joprojām ir daudz uh, jautājumu, kas ir jārisina. Mums ir jāturpina mūsu iesāktās programmas, ir struktūrāls problēmas, kas nav līdz galam atrisinātas. E, un mums nav bijusi iespēja visu atrisināt, jo problēmas ir samilzušas triju gadu laika eh, komisija savā ziņojumā norāda uz rādītājiem, kas raksturo makroekonomisko nelīdzsvarotību. Šeit ir eh, tas ilustrēts gan ar um, parādu privātā un publiskā joma. Vēl joprojām cilvēki izjūt krīzi, tomēr ir arī progresa, arējais parāds ārējais deficīts ir samazinājies, bet mums ir jāturpina mūsu centieni, lai ekonomika būtu ilgspējīga un attīstītos ilgspējīgi, bet tas saistīts ir arī ar izmaksām. Un mums ir nepieciešams eh, uzturēt šo reformu tempu un jārestruktūrizē arī darījumu sektors. Un bezdarbs arī joprojām ir augsts. Un vēl ir citi arī izaicinājumi, kas varbūt netiek pietiekami bieži minēti, nevienmēr tas attiecas uz līdzsvara trūkumu, disbalansu, bet ekonomiskā izaugsme joprojām ir tāda ārkārtas situācija. Mums ir vairākas problēmas, mums jādara eh, pareizais ceļš, tas ir jāatbalsta un ir arī jāuz, jāuztur šis ļoti smalkais līdzsvars. Uh, līdzsvars eh, ir saistīts ar budžeta veidošanu 2015. gadam. 15. Eh, gads būs pirmais budžets pēc mm, šīs īpašās mm, programmas, un tam būs simboliska nozīme, un mm, mēs eh, strādājam saskaņā ar mūsu budžeta ietveru programmu 14. līdz 20. gadam, un mēs definējam mūsu prioritātes vidējam termiņam Un eh, tātad mēs gribam 15. gadā sasniegt 2,5% budžeta deficītu. Tādā veidā eh, virzās mūsu programma. Mēs cīnāmies pret pārmērīgu deficītu. Un eh, tādējādi mēs arī plānojam mūsu budžetu. Mēs pārējām uz, ja, uz jauno kontu sistēmu un um, arī ejam budžeta konsolidācijas ceļu. Un mēs gribam 15. gadā, lai būtu 2,5% deficīts no IKP, un lai 15. gada mērķus mēs izpildītu, jo projām mums ir jāpabeidz mūsu programmas, ko veica valdība. Valdība ir, ir noteikusi pasākumus, 0,7% parāds no IKP, mm, bet mēs gribam 2,5%, lai būtu deficīta publiskā līmenis. Mūsu izaugsmē ir zināms problēmas. Mēs neesam arī varējuši panākt tādu plašu politisku konsensu par to, kā iet uz priekšu, kā virzīt šos jautājumus. Uh, vai caur nodokļu palielināšanu. Tas nebūtu īpaši produktīvi. Portugāls valdība apgalvo, ka 15. gadā ir paredzēts atstāt šo pārmērīgā deficīta mm, procedūru, komisija tam piekrīt, ir pozitīva virzība mūsu ekonomikas ziņā. Un valdība turpina savu darbu, uzrauga ekonomisko attīstību, strādā ar budžetu un turpinās veiks korekcijas. Uh, tad šī programma ir ļāvusi mums veidot bāzi uh, darbvietu radīšanai, ilgspējīgai attīstībai, un mēs turpināsim iet pa šo ceļu uz priekšu. Uh, veicot pasākumus, un mm, tad šajā programmā ir ļoti svarīgi izaicinājumi, ir arī atbildība, uh, un mēs uh, nedrīkstam riskēt, bet drīzāk uh, runāt par uzticības iegūšanu, kas ir labi mūsu valstī. Paldies! Tad sāksim ar runātājiem. Pirmais runātājs ir Tautas partijas pārstāvis Kristosa kungs. Paldies! Es gribēju uzdot jautājumu ministras kundzei. Uh, mēs uh, uzskatām, ka Portugāla uh, ir izgājusi no šīs krīzes situācijas, varbūt pat ātrāk labāk nekā mana valsts ir Grieķija, un es gribēju uzdot jautājumu par tirgus situāciju, kādus pasākumus izmantos pārvaldkās valdība, lai īstenotu programmu, līdz tā tiks pabeigta tieši saistībā ar tirgiem, vai tirgi pietiekami jums uzticas, vai piešķirt kredīts ar zemām likmēm jo šeit ir noteikts limits, saskaņā ar naudas administrēšanu. Nu, un otrs jautājums, tas ir praktisks jautājums, kas bija arī Grieķijai, un es gribētu uzzināt jūsu viedokli un jūsu padomu. Mm, mums ir bijis tiesas spriedums, kas uzskatīja, ka antikoncepcionāli ir samazināta algas un arī pensionēšanās mm, vecumu un summas, piemēram, attiecībā uz universitātes profesoriem un policistiem. Un, Un ir lēmts par to, ka ir nepieciešams veikt kompensācijas pasākums, kas nav produktīvi, kas eh, attiecīgi arī neveicina eh, pašu konkrētspējīgāko sektoru attīstību. Un ko jūs domājat par šo jautājumu? Arī jums ir attiecīgi tiesu spriedumi, kas jums liek eh, varbūt atdot atpakaļ tās naudas līdzekļus, ko jūs esat ieguvuši saskaņā ar programmām, kas bija uz taupību vērsts. Paldies! tarde, Sr. Deputado. Muito obrigada pelas questões. Uh, a questão da saída para o mercado. Tad eh, šis jautājums par atgriešanos pie tirgus, par eh, šī situācija uz programmas beigām ir tā, par ko klāstī, bet šeit ir iespējami arī vairāki varianti. Uh, un visi šie varianti ir saistīti ar riskiem, tomēr mēs esam arī kaut ko panākuši, un mēs varam arī signalizēt par to tirgiem. Mums ir bijusi ne tikai šī programma, bet arī ir bijusi bija solījums no valsts risināt šīs struktūrālās eh, problēmas, un es ļoti ceru, ka drīz mēs varēsim atdot arī mūsu pārāds. Mūsu ekonomika būs progresēs tik tālu, un tad arī publiskais sektors būs labākā situācija. Mums ir bijuši arī sasniegumi, un. ta, mūsu sasniegumi ļauj mums eh, vairot uzticību, uh, Un mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim arī atgriezties pie normālas tirgus situācijas. Mums ir tagad likviditātes eh, rezerve un ir mēs esam uzkrājuši šo likviditāti, kas mums tagad palīdzēs risināt eh, samilzušās problēmas. Jautājums bija par naudas atdošanu, tika uzdots, un Portugālē arī mums vajadzēja pieņemt eh, sāpīgus lēmumus. Arī saskaņā ar konstitūcijas kontekstu valdība bija spiesta pieņemt lēmumus, pēc tam tos īstenot, lai nodrošinātu, ka eh, tiek veikta šī finansiālā korekcija pareizi un lai nebūtu eh, sloks pilnīgi uz, lai sloks būtu vienlīdzīgi sadalīts. Un sākotnēji runājot par šo slogu, šis koncepts varbūt īpaši nedarbojās, jo mums vajadzēja konsolidēt finanses. Un tagad eh, konstitucionālā ietvara konstrukcija ir jārespektē, tas ir jādara gan Portugālē, gan citur, un, un ir jāmeklē arī citas alternatīvas, lai panāktu mūsu mērķus, kurus mēs esam apņēmušies izpildīt. Mums ir jādomā par dažādiem pasākumiem, jādomā par ilgtspēju. Un jāpadara, jāuzlabo situāciju. Tad mēs varam arī izvēlēties citas procedūras, kas ļauj mums panākt vajadzīgos mērķus. Tālāk Elīza Ferēra. Bem-vinda a este, a este komitē. Um, paldies, lās paldies, ka esat um, ieradusies uz mūsu komitejas senāks, ministrs kundze. Mēs uh, zinām, ka mūsu viedokļi ir atšķirīgi attiecībā uz situāciju Portugālē jums ir jāuzņemas atbildība kā finanšu ministrei. Un no otras puses mums ir jāskatās arī uz to, kāds ir trojkas viedoklis. Mēs uz to visu skatāmies mazliet atšķirīgi. Domāju, ka sākotnējais mērķis, proti parādu samazināšana un ekonomikas tālāk atvesaļošana, bija pareizais mērķis. Un tagad mēs šeit varam lasīt tekstu, Eiropas komisijas, kur ir rakstīts, ka privātie parādi ir sasnieguši visaugstāko līmeni. Tas nozīmē, ka ir pārsniegtas vērtības, arī valsts parādi ir pārāk lieli, 120% vispār ir viens no augstākajiem parādu līmeņiem Eiropā. Tas viss ir uh, atrodams komisijas dokumentā. Tāpat arī ražošanas potenciāls ir ļoti negatīvs, eksporta sadaļa mm, ekonomikā arī ir ne, mm, ne, mm, neatbilstoša. Mums ir 750 tūkstoši bezdarbnieku, un šajos, šo bezdarbnieku vidū ļoti daudz jaunu cilvēku. Mums vajadzētu noteikti visus šos apstākļus ļoti rūpīgi izskatīt, un vajadzētu mēģināt kopīgi saprast, kas tad īsti šeit nav bijis pareizi. Būtu ļoti labi, ja jūs to darītu. Mums ir jārīkojas uzreiz vairākos līmeņos. Pirmkārt, mums ir jādomā par deficīti jautājumiem. Eiropas komisija lūk saka, ka šeit eh, situācija nav pietiekama. 3% ir pārsniegti, tas jau ir noteikuma pārkāpums. Portugāles valdība atbild, ka tā esot uz pareizā ceļa. Nu labi, bet kāpēc mērķis līdz šim nav sasniegts? Tāds ir mans jautājums. Tagad otrs jautājums. Protams, ir saņemtas dažādas rekomendācijas. Es domāju, ka arī Trojka ir pieteikusi diezgan atšķirīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka situācija uzlabojas. Taču Eiropas komisija saka, ka ir vajadzīgi konsultācijas pasākumi, uh, struktūra reformas. Ko tieši jūs darāt, ministras kundze? Kā jūs uh, mm, izpildīsiet komisijas rekomendācijas? Paldies! Lūdzu. Vērts atbildēja. Trojka un ko vēlas trojka? Tas, protams, ir ļoti aktuāls jautājums, tāpat kā agrāk eh, mūsu valstī. Jūs noteikti zināsiet, ka arī šeit ir jāveic dažādi koriģējoši pasākumi. Mums ir ārkārtīgi liels līdzsver trūkums, un mēs nevaram eh, to visu mainīt no ārpuses. Mums arī iekšpusē ir jānodrošina kārtība. Es domāju, ka tieši tā arī to vajadzētu saprast. valsts parāda samazināšana, parāda samazināšana kopumā, eh, veselīgāks valsts budžets, mums ir ārkārtīgi daudz problēmu, kuras mums ir jāpārvar. Visās valstīs ir problēmas, bet eh, galvenokārt eh, tur var runāt par privātiem parādiem, taču Portugālē šeit ir runa ne tikai par privātiem parādiem, bet arī par valsts parādiem. Tas nozīmē, ka problēma ir dubulta. Es to jau teicu savā ievadrunā. Mēs patiešām darījām ļoti daudz, lai mm, risinātu šīs problēmas. Tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina ilgspējīga darbība. Mēs nevaram sagaidīt, ka mēs to visu atrisināsim vienas nakts laikā. Ja te ir savākušās kopā mm, nescik daudz problēmas, tad nevar sagaidīt no jaunas valdības, ka tā viens un divi šīs visas problēmas atrisinās. Mēs zinām, ka valsts parādi ir pārāk lieli. Attiecībā uz eksportu esam daudz ko zaudējuši, taču pašlaik mm, mēs atkal atgūstam tirgus daļas. Arī mūsu atkarība no Eiropas tirgiem ir mazliet samazināta. Esam arī nodrošinājuši eksporta diversifikāciju. Tas nozīmē, ka mēs vairs nestāvam uz tādām vājām kājām, bet, protams, vēl ar vien ir jūtami dažādi traucējumi. Mums, protams, ir arī viedokļa atšķirības attiecībā uz nākamā gada deficītu. Ņemot vērā visas šīs viedokļa atšķirības attiecībā uz prognozēm, Nu, es tieši varu teikt, ka Portugāles valdība balstās uz jaunākajiem datiem, veidojot savas prognozes un pielāgošanās programmas. Mēs esam tātad sagatavojuši prognozes 2014. gadam, un mēs sakām, ka ir vajadzīgi papildu pasākumi. Taču komisija mm, ir kaut kādā veidā nokļuvusi pie citiem skaitļiem. Bet, protams, mēs visu vēl rūpīgi uzraudzīsim. Un, ja būs vajadzīgs, tad mēs ieviesīsim arī korekcijas. Tā, lai deficīts 2015. gadā varētu vēl vairāk tikt samazināts. Ja šie pielāgošanās procesi vai tie noveda pie uzlabošanās? Jā, Tas bija pēdējais jautājums. Es atbildēju uz jūsu jautājumiem tieši tādā kārtībā, kā jūs tos uzdevāt. Tātad bija, vajadzēg, bija, bija vajadzīgs arī nodrošināt šīs programmas adaptēšanu, un pie tā darbojās dažādas institūcijas. Protams, ka arī sabiedrībai bija savas cerības, un tas, ko gaidīja sabiedrība, īstenībā nebija tieši tas pats, kas ir vajadzīgs uzņēmējdarbībai, bet mēs šīs pielāgušanās programmas uh, realizējām un arī koriģējām. Protams, mēs būtu varējuši to visu paveikt vēl labāk, bet mēs kaut kādā veidā tomēr reaģējām uz šo situāciju. Paldies! Ministrs kundze, es uh, gribētu jums pateikties par jūsu atbildēm. Es mazliet uh, nokavēju sākumu, tāpēc, ka es piedalījos citas komitejas senāksmē, taču mans jautājums būs ārkārtīgi šaurs, bet domāju, ka tas būs būtisks ne tikai Portugālē, bet arī jums. Portugāla nesen mm, tika skatīta ziņās eh, tā saucamā zelta vīzu investīciju programmas dēļ. Un eh, mums vajadzētu skatīties, kas šeit nav kārtībā. Mums ir jāatcerās, ka ir līdzīgas investīciju programmas arī citās dalību valstīs, un uh, to var tā kā salīdzināt ar Portugāles situāciju. Es esmu no Latvijas, mums arī ir līdzīga programma, un es uzskatu, ka šī programma vairāk saistās ar uh, uzturēšanās atļauju pārdošanu uh, Schengenes zonā. Tās nav tādas uz tirgu vērstas investīcijas. Protams, ja mēs skatāmies uz šādām investīcijām, tad mēs jūtam arī spriedzi, kā šī nauda tiek ieguldīta tirgu. Tas arī zināmā veidā sagrauj uh, nekustamā īpašuma tirgu. Uh, Uh, attiecīgajā valstī celtniecības uh, cenas mazās valstīs pieaug, tīpaši tādās mazās valstīs kā Latvija, varbūt ne tik daudz Portugālē. Jūs kā ministri esat atbildīgi par valsts finansēm. Kā jūs vērtējat šo zelta vīzu investīciju programmas noderīgumu jūsu valstī? Varbūt jūs varētu arī mm, parunāt par citām valstīm, kur ir līdzīgas schēmas. Un vai šīs programmas, pat ja tās ir mm, labi administrētas, dos savu ieguldījumu ekonomikā un vai tās negraus drošību. Tāpat arī, vai jūs uzskatāt, vai šīs schēmas vajadzētu uzturēt ilgtermiņā, vai arī jaunās valstīs šādas programmas varētu ieviest tikai krīzes laikā uz īsu laiku un pēc tam apturēt. Un pēdējais. Kādā apmērā, kā jūs domājat, šī zelta vīzu programma izkropļo investīciju struktūru tādās dalībvalstīs kā Portugāla, Latvija, Kipra, Malta un citur? Paldies! Muito obrigada, Sr. Deputado. Um, de facto, o programa. Paldies. Šīs eh, zelta vīzu programmas bija tāds ārkārtīgi karsts temats eh, plašsaziņas līdzekļos, taču mēs uzskatām, ka juridiskā ziņā tas viss ir ļoti uh, skaidri un uh, labi saprotams. Arī citās valstīs ir šādas programmas, un tās īstenībā tiek īstenotas vēl ilgāk nekā pie mums. Un, ja ir runa par uzturēšanās atļauju, tad īstenībā citās valstīs ir pat runa par pilsonību. Uh, šī zelta vīzu programma tika ieviesti, lai nodrošinātu um, tādu kā nelielu uzplaukumu tieši krīzes laikā. Tas nenoveda pie nekādas izkropļošanas. Iekšējo tirgu tas uh, nekādā veidā mm, neietekmēja. Mēs daļēji pat esam atguvuši tirgus daļas, ko mēs agrāk uh, bijām zaudējuši, un vēlreiz atkārtošu, ka šī programma nenoveda pie nekādas tirgus izkropļošanas. Protams, mums ir arī investīcijas citās jomās, um, investīcijas dažādos fondos un tā tālāk. Mums ir arī dažādi kontrolas mehānismi, lai saprastu, no kurienes nāk šis ārvalstu kapitāls. Te ir runa par tādiem striktiem mehānismiem, tiek uh, ļoti kārtīgi pārbaudītas finanšu identitātes. Mēs skatāmies, no kurienes nāk šī nauda, kas tā ir par naudu. Tas eh, patiešām ir paveicams. Mēs zinām, no kurienes šis kapitāls nāk. Šo programmu mēs eh, Portugālē ieviesām, un es varu jums teikt, ka eh, tā tā kā spārnoja mūsu tirgu. Uh, mēs varējām šādā veidā piesaistīt papildu resursus mūsu banku sistēmai. Vēlreiz atkārtošu, ka te nenotika nekāda tirgus izkropļošana. Mēs vēl arī nesam noteikuši nekādu beigu punktu vai termiņu šai programmai. Protams, mums tas viss ir jāpārbauda, vai tam ir kaut kāda ietekme uz tirgus mehānismiem un vai ir vajadzīga kāda intervence. Es jau runāju par šo pastāvīgo uzraudzību attiecībā uz šo programmu, un pašlaik mums nav nekādu objektīvu iemeslu, lai uh, no šīs programmas atteiktos īstermiņā vai arī ilgtermiņā. Paldies! Goe grupas pārstāvi. Matijas kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Valdība apgalvo, ka šī pielāgošanās programma ir bijusi veiksmes stāsts. Ja mēs paskatāmies uz to tā mazliet detalizētāk, tad, protams, mēs nevaram tikai un vienīgi uzklausīt to, ko saka Portugāles valdība. Mums ir jāņem vērā arī trojkas teiktais. 2014. gads bija grūts gads. Jūs sakāt, ka 2010. gadā jau situācija bija smaga. Bezdarbs bija ļoti augstā līmenī. 14,5% likviditāte, 4,5% deficīts, un, un pēc tam tas vēl vairāk pieaug līdz 4,9%. Īsnībā te var runāt par destabilizāciju. 120% valsts parādi. Kā jūs varat apgalvot, ka te ir runa par veiksmes stāstu? Ja šai programmai bija mērķis atrisināt eh, valsts problēmas, kā jūs varat eh, attaisnot šo situāciju, kā jūs varat teikt, ka eh, tie ir panākumi. Otrais. Pašlaik eh, situācija ļoti smaga. Šodien no rīta mēs spriedām ar komisāru Moskovici par dažādām problēmām. Portugālē īstenībā vēl nevar runāt par visu uh, uzdevumu paveikšanu. Uh, Valdība īsnībā ir vienkārši iznīcinājusi šo valsti. Problēmas nav atrasinātas. Mēs arī visi zinām un esam vairāk kārt dzirdējuši, ka problēmas ir kļuvušas vēl sarežģītākas. Komisija ir arī teikusi, ka īsnībā Portugāli nevar saukt par paraugskolnieku. skolnieku Es domāju, ka pastāv tāda kā polemika starp eh, Eiropas komisiju un Portugāles valdību. Mēs arī redzējām, ka Portugāles valdībai nav izdevies paveikt visus pasākumus, par kuriem bija runāts. Pašlaik saskaramies ar vēl papildu risku. Un, lūk, es gribētu no jums dzirdēt atbildu šādu jautājumu. Es eh, strādāju ar eh, direktīvas projektu, Uh, banku iestāžu uh, noregulēšanai, neradot nekādas izmaksas nodokļu maksātājiem. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat uh, šo situāciju, kā Portugāles valdība aizsargās nodokļu maksātājus, kas īsnībā vispār neko nezina par šīm jaunajām Eiropas Savienības tiesībām, kas attieksies arī uz viņiem. Uh, Kā jūs nodrošināsiet, lai tiktu pieņemti pareizie lēmumi? Ja iespējams, ka nodokļu maksātājiem būs eh, zaudējumi, šeit var runāt par dažādām bankām un finanšu iestādēm Portugālē, kurām ir problēmas. Mēs zinām, ka šīs problēmas vēl pieaugs. Ko jūs darīsiet, lai šo situāciju atvieglotu? Atbilde. Lielas paldies! Es eh, mēģināšu sniegt tādu konkrētu atbildi. Es gribētu norādīt, ka attiecībā uz sagatavotajām prognozēm mums, jums vajadzētu vēlreiz paskatīties, par ko šeit ir runā, un tad jūs konstatēsiet, ka šīs prognozes nav atbilstošas eh, ne tikai Portugālē, bet arī daudzās citās dalībvalstīs. Daudzās prognozēs parādās kļūdas, Un eh, jo īpaši svarīgi es uzskatu ir nodrošināt ticamu politiku, jo īpaši ir runa par mūsu valsti. Mūsu valdība saka, ka procesi ir bijuši smagi, taču rezultāti ir panākti. Rezultāti varbūt nav tie, ko, uz kuriem mēs cerējām, bet jebkurā, jebkurā gadījumā šeit var runāt par progresu. Pašlaik atrodamies daudz labākā, ilgtspējīgākā situācijā, un tas attiecas uz pilnīgi visiem programmas elementiem. Es to jums varu apgalvot ar lielu pārliecību. Mums bija milzīgi struktūra deficīti, milzīgas struktūrālas problēmas, tāpēc, ka gadiem ilgi nekas netika darīts. Situācija bija patiešām traģiska. Taču tagad mēs atrodamies citā ekonomiskā un sociālā situācijā. Jautājums par viedokļu atšķirībām starp valdību un komisiju. Mēs atrodamies tādā riskantā situācijā. Es jau runāju par prognozēm. Es jums arī skaidroju, kā mēs pie šīm prognozēm nonācām. Mēs vienkārši uzskatām, ka mūsu prognozes un uh, aprēķini ir pareizi un tos nevajadzētu mainīt. Mēs balstāmies uz eh, jaunākajiem datiem. Tagad par banku Spiritus Santu. Tas ir tikai viens gadījums. Attiecībā uz banku noregulējumu mehānismu, tad eh, īsnībā centrālajai bankai šeit būs sakāms pēdējais vārds Portugālē. Un mēs, protams, mēģināsim uh, darīt visu iespējamo, lai akcionāri un nodokļu maksātāji nenestu pārāk lielu slogu. Es jums varu apgalvot, ka nodokļu maksātāji tiek sargāti. Mums ir jāuzņemas atbildība pret finanšu sektoru. Lai nu kas notiktu, vai nu ar jebkuru banku Portugālē, kurai ir problēmas, mēs darīsim visu iespējamo, lai nodokļu maksātājiem nebūtu nekas jāmaksā. Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu arī pārējām parlamenta grupām. Nils Storvalds. Priekšādātāji, nu mēs jau vienmēr esam izmantojuši šo likumu, ka lūk, dāmas izsakās pirmās, darīsim tā arī tagad. Priecājos jūs šeit redzēt, Albukerkas kundze, mēs īsi tikāmies ar jums trojkas sanāksmes laikā. Toreiz mēs jūs apmeklējām ministrijā. Šorīt Mēs runājam par makroekonomiskās nelīdzsvarotības dokumentiem un skaidri par Portugāli. Eh, nu, kā ja jūs minējāt, īpaši attiecībā uz jauniešu bezdarbu un nabadzības risku ir ļoti augsti. Nu, pieņemsim, ka komisijas priekšsādātājs Žans Klots Junkers dabūs savu 300 miljardu programmu cauri. Un jūs saņemat savu godīgu daļu no tās ņemot tādā gadījumā vērā jūsu īpašās problēmas, kur šīs investīcijas būtu jāmērķē, uz ko? Kur tās būtu pēc iespējas efektīvākas? Jo nedrīkst jau, nu tā, bez kādas kalibrēšanas šīs investīcijas kaut kur izšķaidīt. Nē, tad tas vienkārši būtu katastrofāli, un iespējams tas būtu katastrofāli arī jums. Thank you very much. Paldies! Paldies par šo jautājumu! Ir taisnība, jā, ka nabadzības risks Portugālē programmas darbības laikā ir pieaudzis, tomēr man jāuzsver, ka tas bija ļoti augsts jau pirms šī programma uzsākās un pirms krīzes. Tas pats attiecas arī uz bezdarbu. Tas savukārt nozīmē, ka krīze vienkārši vēl vairāk, vēl spilgtāk parādīja šīs problēmas, kas Portugālē jau pastāvēja. Tās faktiski neradās tikai krīzes rezultātā. Krīze tas vienkārši, nu tā teikt, iecēla saulītē tā, lai visi tās redz. Nu, un tagad, protams, mums priekšā ir milzīgs darba apjoms, lai koriģētu ilgtermiņa nelīdzsvarotību dažādos, dažādās dimensijās tai pašā laikā. Eh, nu, kā to dara arī pārējā pasaule un to starp Eiropu apkārt, jo arī Eiropā bija krīze un, protams, situācija nekad nav vienkārši risināt, arī tad, ja tā ir iekšē, tikai iekšēja krīze, nemaz nerunājot par to, ka bija arī Eiropā krīze. Tāpat laikā mums, protams, ir jāturpina strādāt pie šīs nelīdzsvarotības koriģēšanas, tā lai šis nabadzības risks samazinātos, tas ir nepieņemam augsts šobrīd. Bet nu, jautājums ir par to, kādus tad citus mērus pavisam realistiski, pragmatiski mēs varam piemērot īstermiņā, lai to izdarītu. Domāju, ka mums ir vajadzīga apņēmība, ir jāturpina uzsāktie centieni, ir jākoriģē šī šīs struktūrālās nelīdzsvarotības, lai mēs varētu nevis tādu iluzoru uzlabojumu panākt, bet gan patiešām kaut ko ilgspējīgu, kaut ko, kas var palīdzēt mums samazināt šos skaitļus un paturēt tos zemus, nevis kaut kādā mākslīgā veidā, mm, tā fiktīvi risinot šo jautājumu, tā lai pēc pāris gadiem atkal mēs pie tā visa atgrieztos atpakaļ, bet lai tas būtu ilglaicīgs risinājums. Tātad, lūk, tas ir jautājums par to, kas tad bija tas sākuma punkts, kur pašos sākumos radās problēmas. Un joprojām tas, protams, ir jārisina. Protams, ka ir jāturpina risināt šī problēma arī tad, ja šobrīd secinām, ka neliela uzlabojuma ir konstatēta, kas attiecas uz Junkera programmu. Nu, protams, ka tā mums būs ārkārtīgi nozīmīga ne tikai investīciju dēļ, kas varbūt tiktu vērstas uz Portugāli, bet gan arī tīri tāpēc, ka Eiropas investīcijas pilnīgi noteikti tālāk ietekmēs arī mūsu konkurētspēju. Mēs joprojām vienmēr uzsveram to, cik ārkārtīgi svalīgi ir radīt, piemēram, vienotu enerģijas tirgu. Tādām perifērām valstīm kā Portugāla tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tā mēs varēsim samazināt enerģijas izmaksas, enerģijas cenas un līdz ar to pie, pavairot mūsu ražošanas sektoru konkurētspēju. Da, ja daļa no, šīs, no šīm investīcijām tiks vērsta uz šo mērķi, tad tādā gadījumā pat bez investīcijām tieši tieši Portugālē, Portugāla jau būs ieguvēja. Viss, kas nāks par labu Eirozonai kopumā, kas, protams, ir mūsu galvenais vienības partners, būs kaut kas tāds, kas nāks par labu arī Portugālē. Kas mums valstī vajadzīgs visvairāk? Mums ir vajadzīgs privātās investīcijas. Mums ir struktūrāla rakstura problēma trūkst kapitāla korporatīvajā sektorā, un tas nu ir kaut kas tāds, kas ir jārisina. Mūsu uzņēmumi ir ar pārāk lielām šīm e, svīriespējām un e, akcijām ir vajadzīga kapitāla ieplūšana, tā, lai varētu notikt šis parāds pret pašu kapitālu, lai varētu šī apmaiņa notikt. Tas padarītu tautsēmniecību daudz spēcīgāku. Un lai kāda veida privātas investīcijas mums izdotos piesaistīt, tas ir jādara. Un pašu kapitāla instrumenti ir līdz ar to tālāk jātīsta, tie jāatbalsta, progresu, ko gūsim šādu instrumentu izstrādāšanā, tā lai tas palīdz vērties pret šāda veida riskiem, būs uh, lieliski. Tas nāks par labu valstīm. Mēs esam pārliecināti, ka šis plāns, um, tā kā to izsludinājis Junkarkungs, pilnīgi noteikti ir milzīgs solis pareizajā virzienā, un mēs ceram, ka mums izdosies līdz ar to noslēgties uz izaugsmas pu eh, pusi līdz visai Eiropai. Paldies, turpina priekšsādātājs tagad zaļo grupas vārdā, nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies! Saka Skot Kato kundze. Es esmu skatījusies uz šiem makroekonomiskās situācijas gadījumiem un skatī, skatos, kā šī nelīdzsvarotība ir uzlabojusies jūsu valstī, bet nelielie uzlabojumi tomēr ir bijuši uz milzīgām sociālām izmaksām, uz po, valsts pakalpojumu rēķina. Es turklāt konstatēju, ka parāds pret IKP eh, šis rādītājs neuzlabojas. Uh, Nu, respektīvi šis rādītājs pieauga visvairāk tieši kore, korekcijas programmas laikā, un man, liek, man liekas, tas liecina par to, ka struktūrālo pielāgošanās programmā ir kļūmes. Da, šis milzīgais valsts parāds savukārt radīja jautājumus par to, kādā, kā tad atspoguļos ekonomikas vērtība, kā to redz pilsoņi. Un šai kontekstā es gribu uzdot jums trīs jautājumus. Pirmām kārtām Vai jūs varat mums pastāstīt, kāda ir bijusi vispārīgā ietekmē valsts, eh, Portugāles valsts parādiem uz Portugāles finanšu sektoru? Otram kārtam, vai jūs uzskatāt, ka ir pareizi, ka pilsoņiem vajadzētu turpināt milzīgi maksāt sociālajā jomā par parādu, ko faktiski sastrādāja privāto zaudējumu socializēšanas rezultātā? Uh, Un visbeidzot, kāda ir jūsu uh, ideja par pilsoņu revizijas procesu, lai vispār varētu saprast, kā šis parāds tika uzskrāts un lai notika demokrātiskas debats par turpmāko iespējamo pārstruktūrēšanu? Paldies! Thank you very much. Paldies, turpina ministra. Iesākumā vēlos teikt, ka jā, nu dienu. Mēs esam sociālajā jomā diezgan daudz ko zaudējuši, bet šīs korekcijas, šīs pielogēšanās konkrētajos apstākļos bija jāveic. Mūs, mums nogriez finansējumu, valdībai joprojām ir deficīts tieši tāpat kā toreiz. Šobrīd bez valsts un, fina, un oficiāla finansējuma mums būtu bijis ne tikai de, tāds deficīts, bet vēl, vēl krietni lielākas sociālās negācijas un izdevuma risinājums, protams, nav nācis viegli, un arī mūsu pilsoņiem tas nav šķitis vieglas, bet nu, tas acīm redzam bija labāks nekā alternatīva, ar ko mēs būtu sastapušies, ja nebūtu bijis šādas programmas un oficiālā finansējuma, kas deva mums pietiekam daudz laika reformu īstenošanai un tāpat arī pietiekam daudz laika, lai atgūtu reputāciju tirgumu, piekļuvu tirgumu. Es turklāt vēl arī gribu teikt, ka valsts pakalpojumu kvalitāte ir tikusi saglabāta, mēs joprojām. Uh, Eh, nodrošinam labu veselības aprūpas, aprūpas sistēmu, valsts aprū, veselības aprūpas sistēmu. Eh, tā Portugāla tiek uzskatīta par vienu no drošākajām valstīm Eiropā un pasaulē. Turklāt tā ir ļoti labi funkcionējoša valsts. Visas institūcijas strādā atbilstīgi. Mums ir, mēs darījām ļoti daudz ko, lai izdevumu šai jomā racionalizētu, jo uzskatījām, ka tas ir tas, ko vēlas arī pilsoņi Viņi vēlējās saņemt tos pašus pakalpojumus par tādu pašu kvalitāti, tāpat laikā iz, e, izslēdzot tos izdevumus, kas nav vajadzīgi šo pakalpojumu sniegšanā, tā lai nonāktu pie tādas saprātīgas e, izmaksas pilsoņiem pakalpojumu saņemšanā. Finanšu sektora glābšanas ietekme. Nu, par, banka, par tām bankām runājot, kurām bija nepieciešama valsts intervence, uh, un iejaukšanās viena no tām jau ir pilnībā atmaksājusi ieguldētos līdzekļus ar procentiem, tā kā to noprē, noteica attiecīgie mm, avoti, un šobrīd ir būtisks ieņēmuma avots valsts budžetam. Otra banka ir atdevusi lielāko daļu piešķirtā atbalsta un turpina līdzekļu atmaksāšanu bija viena valsts banka, bet nu, tā kā tā ir valsts banka, tad mēs paši tur bijām akcionāri un šai ziņā, nu, varbūt ir zinām tāda, um, nu, jaukšanās starp šo, mūsu lomu kā akcionāram un mūsu lomu kā valstī, kas šo banku glāb. Bet, nu, katrā ziņā arī šeit ir panākt attiecīgi, attiecīgas vienošanās. Uh, Nu, jebkurā gadījumā valstī un nodokļu maksātājiem šie izdevumi, ko radīja intervents finanšu sektorā, tomēr jāsaka beigu beigās ir noslīkušies uz pozitīvo pusi. Kā jūs visi zinat, mums vēl joprojām 2014. gada vasarā bija viena banka eh, jānoregulē. Mēs to darījām pilnībā ievērot visus Eiropas Savienības tiesību aktus, un šīs intervences izmaksas, kā rezultātā bija vajadzīgs aizdevums no valsts kases, eh, nesīs finanšu sektors pats, un tāpēc esam pārliecināti, ka ņemot vairāk sakojam visiem notikumiem, nodokļu maksātājiem uz saviem pleciem neko nevajadzēs šeit uzņemties. Kas attiecas uz šo parāda revīziju pilsoņu acīs, tas ir svarīgi, jo es ticu tieši demokrātijai. Pilsoņi gal galā ir jāinformē, viņi ir arī jāiesaista un jāinformē, jāpadara jāpanāk, ka viņi apzinās, kādi ir šie lēmumi, lai viņi var pieņemt aktīvs lēmums vēlēšanu periodā un ne tikai. Turklāt svarīgi arī tas, ka parāds taču ir tāds kā atmiņas, tas ir atmiņas par iepriekšējiem pagātnes lēmumiem, un tas ir jāliek aiz aus no tā jāmācās, lai nepieļautu šādu veidu kļūdas nākotnē. Un tāpēc es vienmēr turpinu kā finanšu ministra atkārtot, ka Šajā gadījumā tieši no šiem parādiem mums ir jāmācās, jāgūst tā lielākā mācība, no kurienes tie nāk, kāpēc ir tās, kas bija pareizie lēmumi, kas ne. Mums ir jāpārliecinās, lai kādi nepareizi lēmumi tika pieņemti, lai tādi netietiktu, eh, netiktu pieņemti atkārtoti, un tas mums nāktu līdz nākotnē neredzu nevienu runātāju no FDD grupas, un tāpēc tālāk došu vārdu Barbarai Kapelai. Tālāko runātāju sarakstā lūdzu, Kapels kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs kundze, liels paldies, ka varējāt ierasties pie mums Briselē uz ekonomisko lietu komitejas sanāksmi, lai piedalītos ekonomisko lietu dialogā ar deputātiem. Ministrs kundze, jūs sekojat tam kursam, ko uzsāka jūsu priekštecis, mēģina samazināt parādus, mēģina nodrošināt finanšu stabilitāti un radīt lielāku izaugsmu ekonomikā. Tātad galvenokārt tas ir virziens, uz kuru norādīja trojka. Un man ir jāsaka, ja runa par makroekonomiskajiem indikatoriem, tad jums trīs jomās 2014. gadā iznāca, mm, iznāca panākt uh, tādu kā pagrieziena punktu. Tas attiecas, teiksim, uz um, ekonomisko situāciju un uz investīcijām. 2014. gadā jūs norādāt, ka IKP ir pieaudzis par 0,1%, tas ir par 0,1% vairāk nekā Eirozonā. Un uh, tāpat arī nākamajā gadā tie, šis pieaugums varētu būt 1,3%, kas arī ir vairāk nekā Eirozonā. Uh, E, iekšzemes e, situācija arī uzlabosies un 0,5% tas būs vairāk nekā Eirozonā. Un e, tāpat arī situācija ir labāka citās jomās nekā Eirozonā. Varētu teikt, ka jums ir izdevies panākt tādu kā pagriezienu un vēl jums arī izdevās nodrošināt, lai jūnijā varētu jūsu valsts piedalīties arī dažādās, dažādu veidu investīcijās. Jūs esat veikusi arī dažādas struktūra reformas, kas, protams, varbūt nedeva tādus rezultātus, kā jūs būtu vēlējušies, bet, kā jūs tika norādīts, te ir bijis daudz dažādu trūkumu. Mēs redzam, ka pašreizējā situācija ekonomikā ir tāda iedrošinoša Portugālē. Uh, Kā jūs no pašreizējās situācijas vērtētu taupības pasākumus? Vai jūs uzskatāt, ka šie pasākumi bija vajadzīgi, lai Portugāli atkal padarītu konkurētspējīgu? Muito obrigada, senhor. Paldies, deputātei. Pirms atbild uz jūsu jautājumu, Gribu atzīmēt, ka IPP pieaugums 2014. gadam provizoriski mm, bija attiecīgi jūs minētais kāds, tad 1,1% um, ehm, pārējiem periodiem daļa no iemesla, kāpēc mūsu skaitļi atšķiras no komisijas piedāvātajiem skaitļiem, ir tas, ka 2014. gads Um, ietver kaut kāda veida riskus, un komisija tos konstatēs. Mēs savukārt uzskatām, ka tie nav tik būtiski, un esam pārliecināti, tāpēc, ka prognozētiem skaitļiem jābūt augstākiem. 1,5% nākamajam gadam. 2013. gadā Portugāla spēr solis priekš, atkal, lūk, bija šis pārāvums, un mēs sākām atkal izaugsmi Un lai arī šīs prognozes atšķiras, tas tomēr ir neliels. Un domāju, ka esam uz pareizā ceļa. Galvenais ir samazināt atšķirības starp situāciju Portugālē un citās Eirozonas valstīs. Un pie, pie, uz tā mums vajadzētu arī koncentrēties. Kad runājam par struktūra reformām, tad process, protams, turpinās. Uh, Tā nav tāda reforma pakotne, ko var paveikt tā viens un divi. Nē, daudz kam no tā būs vajadzīgs laiks, būs vajadzīgs izsvērt šos pasākumus, varbūt pielāgot, precizēt. Runājot par konkurētspēju, mums, protams, jāturpina reformas arī darba tirgu. Daudz no tām jau esam īstenojuši, bet, lai tālāk uzlabot šo elastību darba tirgu, mums joprojām jāstrādā. Jāturpina reformas, kas ļaus uzdarbot darbiņēmēju kvalifikāciju, jāpielāgo skolu piedāvājums darba tirgus prasībām. Tas, tas aktuāli droši vien ne tikai Portugālē. Tāpat arī finanšu sektors jāpadara tāds homono, homogēnāks, lai izvairītos no dažāda veida konkurences skropļojumiem. Tas viss ir daļa no kopējās reformu pakotnes un domājam, ka tās pilnīgi noteikti nesīs līdz arī tādus mm, pamatīgus un veselīgus valsts, veselīgu valsts līdzekļu struktūru. To vajadzētu uztvert pozitīvi. Tas ļaus valstī tālāk turpināt attīstību. Protams, ka mums ir vēl jānezē jautājums par sociālās labklājības jau, mm, lietām, pensijām un tā tālāk. Tur jānonāk pie politiska uh, politiskas vienošanās, bet ņemot vērā, kāda ir demografiskā situācija mūsu valstī, šis jautājums, protams, tiks risināts ar struktūra reformu palīdzību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs Maletičkungs no Tautas partijas lūdzu. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo, drago mi je što mogu pozdraviti. Maletičs kundze, paldies. Ārkārtīgi priecājos, ka varu šeit sveikt Portugāles finanšu ministri man bija īpaši prieks atzīmēt, ka Portugāles valdība un tās finanšu ministre ir uz pareizā ceļa. Jūs šobrīd īstenojat, sākat īstenot tos ekonomikas politikas mērķus, kas noteikti 2015. gadam lūk mm, fiskālā konsolidācija norisinās, tiek spēcināts investīcijas Tas ir tieši tas, ko Eiropas komisija prasa no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Kas attiec uz fiskālo konsolidāciju, gribu jums vajadzāt lūko. Kādi ir tie elementi, ko uzskatāt par vissvarīgākajiem, lai nodrošinātu izaugsmi? Kas ir šie jūsu budžeta elementi? Vai jums ir izdevies tos palielināt? Vai tas ir noticis uz citu izdevumu samazināšanas rēķina? Tālāk par investīciju plānu. Mani ārkārtīgi interesē tas, kādas ir tās atslēga problēmas, svarīgākās problēmas, um, kas saistīts ar investīciju piesaistīšanu Portugalē. Jūs minējāt, ka nepietiek kapitāla privātajā sektorā. Vai paralēli tam ir arī kādas citas problēmas, piemēram, ar novatorismu trūkumu, izglītības struktūras nepilnībām, administrāciju, un kāds ir finanšu, um, kāda finanšu avoti var jums palīdzēt šai kontekstā, kādā veidā vēlties to visu atrisināt. Iespējams, ka tas lielā mērā saistīts arī ar šiem 400 pasākumiem un mēriem, ko jūs pieminējāt un ko grasaties īstenot. Kas, kas attiec uz finanšu modeli, attiecībā uz uzņēmējiem jūs minējāt šos pašu kapitāla instrumentus. Un e, komisijas ieteikumos rekomendācijās teikts, ka lūk, līdz septembra beigām ticis identificē, būtu jāidentificē, kā, kur ir tie MVU, kas, piemēram, lūk, ir bankrotējuši, tāpēc, ka tie bija pārāk ieslīguši parādos. Vai jūs piekrītat šiem sarakstiem? Paldies! Muito obrigada, senhora deputāta. Paldies jums, godātā deputāta. Runājot par tiem elementiem, kas budžeta izaugsmē ir vissvarīgākie 2015. gadam, var minēt um, var minēt to, ka mums, uh, protams, bija šis papildus ieguldījums attiecībā uz pensijām. Tas bija tāds kā tāds solidaritātes maksājums, lai palielinātu um, pensijas. Mēs cenšamies turklāt uzlabot arī pirktspēju darba ņēmējiem valsts sektorā. 2014. gadā bija par 20% samazinājums kopumā viņu ieņēmumos. Tāpat arī no, bija dažāda veida korekcijas ieņēmumu nodoklī tālāk, esam paredzējuši noteikti zināmas atlaides ģimenēm ar bērniem. Portugālē jāsaka ļoti lab, zems dzimstības līmenis un, protams, ka ar pāris pasākumiem šo problēmu neatr neatrisināsim. Nav tikai viens tāds instruments, kas to varētu risināt. Tā ir problēma, kas būs jārisina ilgtermiņā Domāju, ka mums jāpieņem pareizie mēri, lai situāciju uzlabotu. Un tad, protams, viss ir šeit saistīts arī ar vidas aizsardzības nodokļiem. No, nu, lūk, piemēram, eh, ražotājiem ir jābūt daudz ilgtspējīgākiem vidas aizsardzības ziņā. Vēlamies turklāt arī novērst virkni kropļojumu, kas pastāv tirgo šai ziņā šobrīd. Tas vēl nav bijis iespējams. Nesam varējuši piln, tomēr samazināt nodokļus. Un tas, protams, ir kaut kas tāds, kas varētu mums palīdzēt. Gan tādā vispārīgā ziņā, gan arī konkrēti bet kas mums ir izdevies, mums ir izdevies samazināt uzņēmumu ieņēmumu nodokli no 23 uz 21 procentu. Tas eh, bija tās reformas ietvaros, kas tika īstenot 2013. gadā, un kā rezultātā tiek paredzēta tāda pamatīgāka fiskālā eh, prognozējamība, paredzamība, drošība. Līdz ar to uzņēmumiem ir vieglāk eh, paredzēt apstākļus, kādos tie darbosies. Šajās jomās redzam, protams, arī to, ka ir problēmas ar darba spēku bet Portugālē tāpat laikā ir ļoti lieliski novatorisma centra, ekscelences centra, tiešām prasmju centri, institūti, kas ir tikpat labi kā visur citur pasaulē. Nu, piemēram, ja skatāmies uz kvalificēto darba spēku, tad redzam, ka ļoti daudzi no mūsu kvalificētiem darba spēka pārstāvjiem ir citās, univer... citās dalību valstīs. Viņi ir ļoti daudz darba norisinās universitātēs, institūtos. Uh, Mēs esam saņēmuši arī diezgan daudz balvu un e, apbalvojumu par uzņēmēju darbības īstenošanu. Jāsamazina, protams, arī birokrātija, tas joprojām ir sloks e, ražošanas nozarēm. Turklāt esam guvuši panākums arī e-pārvaldības e, jomā un esam mēģinām nodrošināt arī šāda veida elektronisku pieeju virknei valsts pakalpojumu. Ir taisnība, taisnība, ka mums ir būtiskas problēmas ar Eh, akcijām un obligācijām, īpaši runājam par, par korporatīvajiem parādiem. Mums ir jāpieņem zinām stratēģija, lai vērstos pret šāda veida parādiem. Mēs joprojām strādājam pie tā, kā identificēt un noteikt problemātiskos gadījumus un kā kaut kā palīdzēt šo lietu labā. Un, protams, ka nākamajā gadā ceram arī, ka bankas mums palīdzēs šai darbā. Paldies, eh, priekšsēdē, paldies ministru kundzei par šo apmeklējumu. Es uzklausīju jūs un esmu pārsteigta. Radies iespējas, eh, ka jūs esat pretrunā ar Junkeru kungu, kas eh, teica, ka nevajadzētu vairāk atgriezties pie trojkas principa. Vai jūs varētu piekrist šādam priekšlikumam? Un es nezinu, kādā veidā jūs vērtējat bezdarbu Portugālē, bet uzklausot jūs, radies ir iespējas eh, Es arī esmu referente 6 plus 2 pakā un uh, liekas, ka jūsuprāt viss funkcionē perfekti. Vai jūs uzskatāt, ka trūkstošais elements šajā pārvaldībā ir vērsts lielākas Eiropas integrācijas virzienā un Kā jūs domājat, kāds šeit ir scenārijs, ko varētu izmantot, jo īpaši runājot par kompensāciju bezdarba, bezdarba gadījumā, lai darbotos saskaņā ar minimālo slieksni, un ko jūs domājat par automātiskiem stabilizatoriem Eirozonā? Un vēl jautājums, runājot par investīcijām, jūs jau teicāt, ka investīcijas atgriežas Eiropā, varbūt nevienmēr Portugālē, un drīzāk Portugālē aktuālāks jautājums ir par privātajām investīcijām. Tātad varbūt Portugāli kā projekts, bet ko jūs varētu piedāvāt kā projektu, ja, ja tie projekti netiek finansēts ar privātajām investīcijām, vai tad eh, Portugālei nav vajadzīgs eh, savs investīciju plāns? Kāda ir jūsu pieeja? Jūs eh, esat mm, finanšu ministre Portugāles, ko jūs domājat par šo investīciju plānu? vai jūs neuzskatāt, ka tas varētu būt kā veicinātājs, lai rekonstruētu Portugāles ekonomiku, kas ir cietusi no bezdarba līmeņiem un arī no um, augstā parāda, valsts ir pietiekami vāja, kā, kā jūs vērtējat šo programmu? Muito obrigada, senhora deputada. Um... Paldies, godājumā deputāta. Es jau teicu, ka Faktiski vislabākā Eiropas integrācija ir int integrācija Eiropas līmenī, un mēs runājam par mm, eh, dziļāku integrāciju, mm, pret fragmentāciju. Es runāju par vienoto enerģētikas tirgu, es runāju arī par to, ka ir nepieciešams finansiālo fragmentāciju pakāpeniski likvidēt, arī tikt vaļā no barjerām šai ziņā. Eh, šīs eh, lietas visas dod labumu tādai mazai ekonomikai kā mm, Portugāla, kas atrodas Eiropas perifērijā. Uh, Um, mēs atbalstam šo lielākas integrācijas procesu, mēs domājam, ka tas ir pareizs un labs ceļš uz priekšu. Varbūt es īsti nesapratu bet es teicu, ka Portugāla tomēr interesēs par šo plānu. Varbūt jūs nesapratāt īsti. Šis plāns ir ārkārtīgi svarīgs, lai atdzīvinātu Eiropas ekonomiskās aktivitātes arī e, Portugālē, un Portugālē ir jau arī projekti, mēs esam par tiem runājuši, un mēs gribam tos virzīt uz priekšu, un mēs gribam nodrošināt arī adekvāts resursu šiem projektiem, un ir nepieciešama noteikti kapitāla bāzi pamat pamatā, un arī, lai tas viss vairotu uzticību, jo investīcijas saistīts ar uzticību. Un šī lieta ir atkarīga no Portugāles un arī no Eirozonas situācijas kopumā. Es, protams, mēs gribētu gūt labumu arī no, no privātajām investīcijām un gūt labumu arī no projektiem. Uh, Šie projekti ir tādi, kas veicina arī mūsu galveno partneru izaugsmi. Šeit mēs redzam tiešu ietekmi no investīcijām, bet investīcijas dod arī netiešu ietekmi un jo vairāk e, integrācijas mūsuprāt, jo lielāka arī izaugsme, jo īpaši valstī, kas atrodas perifērijā, ļoti svarīgi arī nojaukt barjeras, kas joprojām eksistē. Es piekrītu jums. Portugāles ekonomika joprojām ir tāda trausla, un te vēlreiz atkārtoju to, ko jau teicu, mums ir joprojām izaicinājumi, mums ir jācīnās, un jāiet uz priekšu ar reformām, tā tālāk, jākonsolidē, jāpadziļina. Um, mēs saprotam, ka mūsu ekonomika ir tādā trauslā situācija Tālāk Jose Manuels eh, per Fernandes no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī sveicu jūs, um, finanšu ministrs kundze. Un eh, mēs atgriežamies atkal pie šīs eh, korekcijas. Uh, pielāgošanas programmas, un ļoti jauki, ka šī programma ir bijusi veiksmīga, ir arī dažādi blakus efekti, mm, arī negatīvi ir ietekme arī uz Portugāles uzņēmumiem. Um, tad kādas mācīs mēs gūstam no šīs programmas? Kādu padomu mēs varētu šeit gūt nākotnes plāniem? Uh, Un šis jautājums par godiem mācībām ir saistīts ar sākotnējo mērķi, ar um, sākotnējo mērķa definējumu. kas sākotnēji tika noteikts un kā, un kā tas saistās ar cīņu pret fiskālo krāpšanos, krāpšanos ar nodokļiem. Un mans jautājums ir šāds. Uh, kādā veidā jūs turpināsiet šo cīņu eh, pret šo fiskālo krāpšanu, kas ietekmē budžetu, un ko Eiropa varētu izdarīt, lai palīdzētu šai cīņā, lai padarītu šo cīņu efektīvāku un produktīvāku. Paldies! Paldies deputātu kungam! Kādi šeit ir plusi un mīnusi saistībā ar programmu? Šī programma bija nepieciešama, un es piekrītu, protams, Junkera kungam. Un šeit šeit ir nepieciešams arī trojkas forma. Um, Eiropai ir jācīnās pret bankrotiem, jābūt programmai tā tālāk, bet kas mums ir vajadzīgs, mums, mums ir nepieciešami mehānismi un noteikumi, šos noteikumus likumus pagātnē nevienmēr ievēroja, rezultāts ir tāds kādu mēs redzam, un tagad ir programma. Programma ir radusies pēc cītīgiem pūliņiem, un salīdzinot ar eh, citām alternatīvām, eh, tas bija vislabākais risinājums valstī. ir bijuši arī grūtību momenti, arī nu, dažādi zaudējumi bet eh, tas viss mums ir ļāvis iziet ārā eh, eh, no ļoti grūtas situācijas, kur sekas būtu ļoti bēdīgas. Kādas mācības mēs esam guvuši? Šeit es gribētu izmantot šo iespēju un pateikt, ka uh, šī programma tā nav tikai Portugāls programma, tā ir saistīta ar visu mm, e, Eiropas ekonomiku. Mums ir noteikta pieredze, ko esam guvuši, bet situācijas ir dažādas mēs vēlējāmies atjaunot konkrētu spēju. Un ir noteikti jāatgūst arī līdzvarotība. Ir jāpielāgo programma, ņemot vērā realitāti. Turklāt ir arī praktiskas lietas, kas ir saistīts ar ārējo ietekmi. inflācijas līmenis tagad ir ļoti zems, un mēs būtu varējuši atrasties daudz grūtākā situācijā. Sākotnējā programma paredzēja risināt trīs lielās problēmas - budžeta konsolidācija, uh, Eh, finanšu stabilitātes nodrošināšana un arī nepieciešamība strādāt ar struktūrālām pārmaiņām un reformām. Eh, tādā ziņā programmas loģika bija pareiza. Ja mēs būtu cenšies to darīt savādāk, eh, tad tagad to vērtēt var savādāk nekā iepriekš. mums eh, bija nepieciešams koriģēt situāciju. Situācija bija īpaši smaga, bet gala rezultāts ir tāds, ka mēs esam atguvuši uzticību mūsu finanšu sistēmai. Ekonomika ir atguvusi izaugsmes virzību, arī konverģence notiek, cīņa pret bezdarba, bezdarbs augsts ir pilnīgi nepieņemama situācija, bet eh, tagad tas ir mazinājies un, protams, mums vēl ir arī citi izaicinājumi priekšā, bet eh, nākotnē ir saistām ar tādu so, spēcīgāku bāzi, uh, Mēs esam atrisinājuši pagātnes problēmas, runājot ar, par krāpšanos, mums ir labi rezultāti 2014. gadā. Ienākumi ir pieauguši, nodokļi gan nē, un te mēs varam runāt par mehānisma efektivitāti, mehānismu, kas apkaro fiskālo krāpšanos. Un rezultāti, protams, varētu būt arī labāki, bet mēs izmantojam dažādas iespējas, izmantojam sistēmu, ko mēs izveidojam. Mūsu iestrādes ļauj mums turpināt cīņu un uzlabot arī cīņu pret uh, fiskālo krāpšanos un mahinācijām. Portugāls stāvoklis ir uzlabojies, un šodien mēs varam runāt uh, par tādu valsti, e, kur fiskālās mahinācijas ar pievienotās vērtības nodokli, jo īpaši ir e, mazinājušās. Eiropa mums ir palīdzējusi un mēs turpināsim strādāt. Cīnīsimies pret konkurences kropļus un fiskālo krāpšanu. Uh, kas eh, joprojām šī krāpšanās turpinās zināmā mērā, bet mums ir bijis ļoti veiksmīgi informācijas apmaiņa, kas palīdzēs šai cīņā. Paldies. Tālāk pārstāvis no sociālistu un demokrātu grupas. saskaties ar ārkārtīgi lielu bezdarba līmeni, 35% tika pieminēti. Ja es eh, to visu tā pareizi saprotu, tad vajadzētu vairāk domāt par jauniešu integrēšanu darba tirgū. Kāpēc um, ir pagājis tik daudz laika, lai jūs ķertos klāt šādiem pasākumiem, un ar kādiem izaicinājumiem Portugāla saskarsies tuvākajos gados? Uh, Kādi plāni ir Portugāles valdībai, lai nodrošinātu e, jauniešu bezdarba samazināšanu un aktīvāku darba politiku? Paldies! Muito obrigada, senhor deputado. Eh, Liels paldies! Tā ir ļoti smaga problēma Portugālei. tā nav tikai Portugāls vienīgā prerogatīva, jo īpaši jauniešu bezdarbs ir uztraucoši un tam ir nepieciešams veltīt resursus. Ir šī te paudze ir labāk uh, sagatavota nekā iepriekšējā, mums ir jāsako Eiropas modelim Mums ir arī jauniešu garantijas programma un arī mehānismi, kas palīdz likvidēt vai mazināt šo bezdarbu. Par šo eh, jauniešu garantijas programmu, kas finansē apmācību jauniešiem uzņēmos, eh, tā eksistē. Pagājušā gadā eh, šī programma ir beigusies. Un 7 62% jauniešu ir izmantojuši šo iespēju. Jo ļoti bieži uzņēmumi saka, ka jauniešiem lūk nav pieredzes un, un viņi nevar iegūt šo pieredzi, jo neviens viņus neņem. Tas ir tāds kā burtais loks un bija mums programma, ko mēs realizējām praktiski un rezultātā bija ļoti liela veiksme šai programmai. Uh, Un, kā es teicu, tas ir viss beidzies pagājušā gadā 62% iesaistīto ja arī ieguva šo pieredzi un ieguva darba vietas. Un, un ir jādod iespēja gan privātā, gan publiskā administrācijā strādāt jauniešiem. Mēs runājam arī par profesionālo apmācību dēļ vēsturiskiem iemesliem arī šeit ir bijušas problēmas. Portugālei ir savas profesionālas apmācības radīcijas, bet šeit šajā procesā ir bijis pārtraukums, profesionāla izglītība netika pilnībā realizēta tā ir tā izglītība, ko dod pirms universitātes, un rezultātā bija tā situācija, ka ļoti daudziem jauniešiem nebija ne iemaņa, ne kvalifikācijas, un tagad mēs cenšamies vēlreiz veicināt šo apmācību. Un mēs arī esam adaptējuši mūsu jauniešu kvalifikāciju līmeņus reālām vajadzībām. Mm, joprojām bezdarbs jauniešiem ir, bet tas mm, pamazām arī mazinas, mazinās, un mēs turpinam izvērst aktīvu nodarbinātības politiku, mēs nodarbojamies ar jauniešu sagatavošanu izglītību, lai viņi varētu iesaistīties darba tirgus apritē. Tas viss e, arī dos savu ieguldījumu tirgus reformās, elastīguma vairošanā un šodien uh, ir arī, arī īso kontraktu samazinājumus, jauniešiem tiek piešķirti stabilāki darba līgumi uz ilgāku laiku, bet joprojām tas ir kaut kas tāds, kas mūs uztrauc, mēs ar to strādājam. Mēs nevaram teikt, ka rezultāti būtu izcili. Uh, ar ko mēs varētu lepoties, mums ir jāturpina gan arī publiskā sektorā, gan arī saistībā ar tirgus reformām, lai mazinātu bērnu, jauniešu bezdarbu. Langenkungs tālāk. Vērners Langens. Vēl paldies, ministrons kundze. Es gribētu jums izteikt komplementu ne tikai par to, kā jūs izskaidrojāt šo politiku, bet arī par to, eh, kādi secinājumi tagad ir Portugālē un eh, kādas rekomendācijas tā var izteikt. Bet tiešām, tad, kad valdība nomainījās, valsts atradās ārkārtīgi lielās problēmās, un jūs izdarījāt lielu spiedienu un panācāt, lai uh, izvairītos no valsts bankrota, kā jūs pati uz to norādījāt. Protams, ka nebija vienkārši to paveikt, taču es uzskatu, ka uh, gados, uh, kad bija sociālistu valdība, uh, tika tik daudz nodarīts valstī, ka to nevar grūti tik, tik viegli atrasināt. Ir eh, jāatcerās, ka šeit eh, ir jāpanāk normāls kvotas bezdarbam un, eh, diemžēl, arī Eirozonā tika pieļautas ļoti lielas kļūdas, mēģināt paaugstināt konkurētspēju. Tātad es gribu jums izteikt komplimentu, bet es gribētu arī jautāt, tad, kad jūs skatāties pagātnē, uh, Ko jūs domājat par trojkas pasākumiem? Šeit parlamentā vienmēr trojka tiek kritizēta. Parasti dalībvalstis piekrīt trojkas lēmumiem. Portugāla tā darīja un uh, pat uh, šos pasākumus pātrināja. Berešas kundze jau arī uz to norādīju, ka Junkers vēlas reformēt trojku. Uh, bet par to jau īsti šeit nav runas. Vai šie trojkas pasākumi galu galā bija saprātīgi, vai arī jūs tagad teiktu, ka mēs būtu darījuši vairāk nekā uh, eh, trojka gribēja, un tieši tāpēc, ka mēs izdarījām vairāk, mēs arī šo krīzi ātrāk pārvarējām. Varbūt mēs varētu paskatīties arī uz citām valstīm, piemēram, uz Grieķiju un uz to pieredzi. Uh, un tāpat arī varētu padomāt par valstīm, kas tolaik vēl nebija Eirozonā, piemēram, par Latviju. Varbūt eh, mums vajadzētu paņemt tādus centīgus finanšu ministrus kā jūs un eh, pārliktos uz valstīm, kur ir vajadzīgas reformas, piemēram, Francija. Ir skaidrs, ka Francijā reformas ir kaut kur iestrēgušas, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga enerģija un neatlaidība, un jūs esat šeit pelnījis uzslavu. Muito obrigada, Sr. Deputado. Um, Fakti. Paldies! Ir ļoti būtiski norādīt uz to, ka pielāgošanās problēma vienmēr notiek sarešķītā situācijā. Tas iedzīvotājiem vienmēr būs sarešķīti. Tieši tāpēc ir vajadzīga disciplīna un spēks. Šādu pielāgošanos nevar arī eh, panākt eh, par nulles tarifu. Vienmēr vajag tikt galā ar līdzsvaru trūkumiem, jo īpaši ir runa par lieliem struktūrāliem nelīdzsvariem. Protams, ka šeit nevarēs iztikt bez upuriem iedzīvotājiem. Mūsu valdība mēģināja šīs izmaksas eh, ieva, ierobežot. Mēs ieviesām veselu rindu pasākumu, lai palīdzētu vistrūcīgākajiem. Tas nozīmē, ka šīs, šie lielie pūliņi, kas tika uh, ieguldīti pielāgošanās laikā netika uzlikti uz trūcīgāko pleciem. Drīzāk te bija runa par vidusšķiru, eh, kurai vajadzēja visvairāk ciest. Bet, protams, šie gadi bija smagi visiem, trīs ļoti smagi gadi. Šie upuri tomēr bija saprātīgi. Tagad, eh, kad mums ir rezultāti, mēs varam teikt, ka, protams, bija jēga šos upurus nest, jo mēs esot pilnīgi visās programmas daļās panākuši labus rezultātus. Mums ir arī tādas programmas, kas tagad turpinās un kas ir ļoti būtiski, lai valstī būtu labāka nākotne. Mēs patiešām ar Trojku eh, ļoti ilgi vedām sarunas, un mums arī izdevās vienoties ar vairākām institūcijām. Mēs eh, bijām tādā relatīvi smagā situācijā sākumā. Tagad eh, mums ir daudz eh, labāki rezultāti, kopš mums ir pirmie rezultāti. Un es gribētu teikt, ka tā bija tāda īsta sadarbība. Mēs trojku uztvērām par partneri. Trojka bija viens no spēlētājiem šajā procesā, un tieši tāpēc mums bija ļoti būtiski, ka mēs šo trojkas programmu varējām īstenot. Mēs patiešām varējām arī uh, saprasties, mēs uh, varējām panākt uh, vienošanās, un tieši tāpēc arī šie rezultāti ir tik labi. Es zinu, ka arī citās valstīs bija jāveic līdzīgas programmas, jo īpaši Ekofin padomē par to tika runāts, tika uh, pieminēta Grieķija, kurai ļoti nācās censties, bet bija runa arī par citām valstīm. Nu, te ir runa par tādām kolektīviem poliņiem, un, protams, arī lielākajām valstīm vajadzētu ieguldīt poliņas struktūra reformās, jo galu galā tikai kopā mēs varēsim kaut ko panākt. Liels paldies, tagad došu vārdu pēdējiem runātājiem, tāpēc, ka mums vairs nav laika, un uh, mums ir ieradušies arī viesi uz uzklausīšanu. Pēdējais runātājs sociāldemokrāta grupas vārdā Mavridis Kungs. Paldies priekšādā, izteikšos pavisam īsi. Ministrs kundze Tikai pirms sešām nedēļām, apmēram pirms mēneša, Eiropas komisija un SVF ziņojumā kritizēja Portugāles valdību. Un jo īpaši es eh, tagad eh, jums eh, tulkošu no dokumenta, kas man ir priekšā. Daudzos gadījumos pozitīvie rezultāti tika apgriezt ar kājām gaisā. Es nevēlos jums tagad jautāt par bezdarbu, tad mēs varētu runāt stundām ilgi. Uh, kas tad īsti ir ilgtermiņš, cik ilgs ir šis termiņš. Uzdošam citu jautājumu. Tad, kad valsts vairs nepiedalās trojkas programmā, tad, kad šī programma ir pabeigta, tad eh, visticamāk to vajadzētu uzreiz atainot ar zemākām procentu likmēm un eh, apmēriem, eh, ko šī valsts var aizņemties, lai restruktūrētu savus parādus. Vai tas attiecas uz Portugāli? Un vai ir arī kādas uh, Mm, pozitīvas lietas, ko tādas valstis kā Kipra, Grieķija varētu mācīties. Tātad, kas būtu šīm valstīm jādara un kas tām nebūtu jādara. Mm, Lielas paldies! Mm, pirmajā programmas posmā, protams, tika izteikta kritika mūsu valdībai. Mēs e, nevienmēr bijām viensprātis par to, kas ir sasniegts. Un daļai, protams, e, var teikt, ka šie pozitīvie rezultāti ir apgriezti kājām gaisā, bet kopumā šai programmā ir tāda liela simboliska vērtība. Uh, Domāju, ka mēs tagad varam izdarīt secinājumus, un šie secinājumi ir pozitīvi, tāpēc, ka šīs reformas ir pārbaudītas, tās ir pielāgotas, tās tagad tiek pamatīgi pētītas. Mēs ļoti rūpīgi paskatījāmies, kā praksē ar šīm programmām varētu rīkoties, un bija mums arī tāda, kā izpratnes problēma par to, kā pāriet no vienas eh, fāzes nākamajā. Piemēram, kā nodrošināt, lai šī programma ir secīga. Iespējams, ka ne viss noritēja gludi. taču mēs neuzskatām, ka to vajadzētu vērtēt negatīvi. Kopumā šī programma bija laba. Bija daudz dažādu reformu, kas tika veiktas. Mums bija arī divi lieli Mums ir tagad arī divi lieli nodokļu pasākumi, ko mēs veiksim. Tāpat arī visu uh, budžeta tie, tie, tiesību aktus mēs uh, pārmainīsim. Arī enerģētikas jomā mums ir uh, paredzētas reformas. Tātad mēs neaizmirstam par pilnīgi nevienu jomu. Mēs cenšamies visu, ko uh, darīt. Protams, mm, nevarētu teikt, ka visās valstīs vajadzētu pārņemt tieši to pašu, ko darījām mēs. Kad eh, valsts eh, beidz šo programmu un kāda tad ir eh, situācija ar mērķu noteikšanu un par mm, procentu likmēm? Īsnībā pašlaik procentu likmes ir vēsturiski viszemākajā punktā, un, protams, ka tas ietekmē arī īstermiņa aizdevumus un arī vidējā termiņa aizdevumus valstī. Mēs mēģinām šeit kaut ko darīt, piemēram, mēs esam jau ieplānojuši vairākas lietas 15. un 16. gadam. Tas nozīmē, ka mēs tad eh, varēsim sniegt lielāku drošību investīcijām un investoriem. Mēs patiešām šeit eh, mēģinam ļoti labi eh, pārvaldīt šo parādu procesu. Īsnībā tas, kas tiek piedāvāts tirgiem, ir vērtējums pozitīvi. Īsnībā tas sākās jau pirms programmas beigām šī jaunā situācija uh, izvērsās. Bet pašlaik var teikt, ka viss uh, tirgos ir tā ļoti cauredzami, un investoriem ir arī uh, uzticība Portugāles ekonomikai. Kā jūs teicat, procentu likmes ir ļoti zemas, un, protams, tas noved pie tā, ka uh, mūsu uh, kopējā situācija uzlabojas. Nozīmē, ka ir vairāk uh, stabilizācijas, arī eirozonā. Tas, protams, ir saistāms ar ECB paveikto. Mēs esam cieši apņēmušies nodrošināt eh, ticamību tirgiem. Liels paldies, liels paldies, ka ieradāties. Šī patiešām bija ļoti interesanta diskusija par ekonomis, ekonomiskajām lietām. Es gribētu arī paust eh, vēlmi, ka Nākotnē šī komiteja centīsies izvairīties no tā, ka mūsu piederība vienai vai otrai politiskajai grupai atklājas tik mm, labi un skaidri, kā tas bija šorīt. Mēs nākotnē centīsimies vairāk darboties kā komiteja un mēģināsim būt pēc iespējas objektīvāki mūsu diskusijās un vērtējumos. Jebkurā gadījumā liels paldies eh, Portugāles finanšu ministrei. Tiksimies drīz! Kolēģis, please, take seat. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Tagad mēs pievērsīsimies 12. mūsu darba kārtības punktam. Un te mums ir paredzēta publiska uzklausīšana par banku struktūrālajām reformām. Es gribētu sveikt mūsu vidū um, septiņus runātājus, kas piedalīsies šīs dienas uzklausīšanā runāsim par tematu, kas Eiropai ir izšķirošs. Tas ir ļoti būtisks temats finanšu stabilitātes nodrošināšanai. Un e, šīs temats ir arī ārkārtīgi svarīgs mūsu darbā attiecībās komisijas priekšlikumu par struktūra reformām. Uh, komiteja un Eiropas parlaments 2013. gadā pašinstīvas ziņojumā skatīja struktūra reformu pasākumus savienības līmenī, kas būtu vajadzīgi, lai papildinātu citas reformas par uzraudzību un kapitāla prasībām, lai risinātu uh, problēmas ar bankām, kas ir pārāk lielas, lai tās izglābtu vai lai tām ļautu bankrutēt. Un, protams, ka šis ziņojums atbilda arī augsta līmeņa uh, darba grupas ziņojumam. Šo um, darba grupu vadīja prezidents Likanens, kurš arī šodien ir klāt un kuru es vēlētos sirsnīgi sveikt mūsu vidū. Tagad ir pagājuši divi gadi kopš mūsu rezolūcijas, gandrīz trīs gadi pēc Likanens ziņojuma, un uh, ir izvirzīts arī konkrēts priekšlikums no komisijas puses. Visu to ņemot vērā, un ņemot vērā arī to, ka ir stājušies spēkā jauni noteikumi par uzraudzību, un pavisam drīz stāsies spēkā nosacījumi par eh, beilīnu un par kapitāla prasībām, tāpat arī ņemot vērā ļoti plašo banku aktīvu dimensiju, mums šķita, ka ir ārkārtīgi būtiski apspriesties ar augsta līmeņa speciālistiem par šāda veida pasākumiem, par dažāda veida tiedzniecību, par atsevišķām uh, juridiskām iestādēm, un arī mums vajadzētu skatīties uz citām iespējām veikt struktūra reformas. Mūsu pirmajā viedokļa apmaiņā bija ļoti interesantas diskusijas, uh, un es ceru, ka šī publiskā uzklausīšana mums sniegs daudzus noderīgus elementus, lai mēs varētu tālāk virzīties uz priekšu mūsu darbā. Es gribētu ieteikt sadalīt uzklausīšanu divās daļās. Pirmkārt, mēs runāsim par lielām universālām bankām, vai tās jau mm, pa, pašas par sevi ir riskantas, un pēc tam mēs skatīsimies uz uh, struktūra reforma dažādiem variantiem un to sekām. Katram runātājam došu septiņas minūtes laika ievadrunai, un es gribētu lūgt nepārsniegt šo uzstāšanās laiku, bet vienlaicīgi arī nerunāt pārāk ātri, lai jūs teikto varētu pārtulkot. Un pēc katra runātāja uzrunas mēs dosim vārdu komitejas deputātiem. Protams, ar runātājiem nav pat jāiepazīstina. Erki Likanens ir uh, Eiropas, bijis Eiropas komisārs, pašlaik viņš darbojas arī kā uh, Somijas eh, bankas padomas loceklis un vada arī augsta līmeņa ekspertu grupu par Eiropas Savienības banku nozares uh, reformēšanu. Likanene kungs, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Analīze, ko veic augsta līmeņa darba grupa par Eiropas Savienības banku sektoru reformēšanu pirms diviem gadiem, atklāja, ka uh, pārāk liela risku uzņemšana uh, dažādās uzņēmējdarbības jomās, bet jo īpaši tirgojoties ar ļoti komplicētiem instrumentiem, kur uh, aktivitātes ir viegli uh, samērojamas, uh, ir saistāmas arī ar nekustamā īpašuma aizdevumiem. Uh, Tāpēc mūsu grupa te ieteica, ka vajadzētu ierobežot stimulus šādām pārāk lielām riskantām aktivitātēm. Grupa arī nāca pie secinājumiem, ka eh, netiešas valdības garantijas varētu uh, likt bankām palielināt svirošanu, kļūt ar vien lielākām un uzņemties riskus, ko tās neuzņemtos bez šādām garantijām. Tāpēc eh, galvenais jautājums, ko šī grupa skatīja, bija, vai mēs esam darījuši pietiekami daudz, lai izvairītos no šīs pārāk lielo banku problēmas ar eh, līdz šim pieņemtajām reformām. Grupa noteica divus ceļus. Pirmajā ceļā mēs ieteicām, ka ir vajadzīgas ļoti striktas kapitāla prasības, kas nebalstās uz komplicētiem modeļiem, un ka tās varētu uzlikt tirzniecības aktivitātēm. Un jo vairāk tirdzniecības aktivitātes ir jānodala, ja banka nav spējīga pierādīt, ka uh, glābšanas un uh, noregulējuma plāni ir ticami. Otrajā ceļā jebkuras eh, tirdzniecības aktivitātes būtu jānodala no mazumtirdzniecības noguldījumu banku aktivitātēm vienotā veidā. Papildu kapitāla prasības netiktu uzliktas, bet uh, abas nodalītās daļas pildītu uh, prudenciālā kapitāla prasības. Pēc ilgām diskusijām tika atbalstīti abi ceļi, un grupa nolēma ieteikt obligātu nodalīšanu, tātad jānodala noguldījuma banka un tirdzniecības iestāde, nodrošinot, ka, eh, ja tirdzniecības, šīs tirdzniecības aktivitātes pārsniec eh, konkrētu slieksni. Es gribētu apskatīt šos divus galvenos jautājumus no eh, diviem aspektiem. Uh, Vai lielāko un tirdzniecības intensīvo banku noregulējums ir ticams šādos ļoti striktos apstākļos? EBRD direktīva mums piešķir daudzus ļoti svarīgus rīkus, kā mm, nodrošināt eh, šādu banku noregulēšanu. Bez tam vienotais noregulējuma mehānisms ļauj mums eh, darboties ar visām bankām, kas atrodas eh, Banku Savienībā. Taču vēl vien pastāv šaubas, vai lielas eh, tirzniecības intensīvas bankas varētu tikt ātri noregulētas sistēmiskas krīzes laikā. Ja banku struktūra būtu vienkāršota eksante, tad būtu vienkāršāk uzlikt šādus pasākumus arī tādos apstākļos, kad ir jūtams eh, liels stress. Vai mēs esam spējīgi ierobežot uh, Labumus, ko dod depozītu garantiju sistēma un jebkādas eh, netiešas valdības garantijas attiecībā uz konkrētām banku tirdzniecības aktivitātēm. Tā, lai nodrošinātu, ka lielāko banku noregulējums ir ticams, tad mums vajadzētu samazināt šīs netiešās valdību garantijas. Taču noguldījuma bankas varētu gūt labumu no šādām netiešām valdību garantijām, Eh, jo galvenās aktivitātes vajag uzturēt arī smagos apstākļos. Bez nodalīšanas arī citas banku aktivitātes varētu gūt labumu no šādām netiešajām garantijām. Šādā veidā garantija aptvērums būtu plašāks, un eh, tas būtu tāds vairāk kropļojošs nekā vajadzīgs. Tirgus veidotājiem ir ļoti nozīmīga loma, jo tie nodrošina likviditāti galvenajos tirgus segmentos. Vienlaicīgi ir arī uh, pierādījumi, kas norāda, ka tirgus veidošanas aktivitāte var radīt problēmas finanšu stabilitātei. Tas jo īpaši ir patiesi, ja netiešās valdības garantijas veicina pārliecīgu augšanu un risku uzņemšanos. Tad, kad eh, tirgus veidošanās inventārs kļūst ievērojamāk liels, un te ir eh, iesaistīti arī nelikvīdi eh, aktīvi, tad ļoti grūti ir nodalīt tirgus veidošanas aktivitātes no īpašuma tirgošanas. Kā mēs varam nodrošināt, lai sabiedrībai kritiskas funkcijas tiktu aizsargātas no, no pārliecīgas risku uzņemšanās un uh, ēnu banku sistēmas? Ir veikti tālāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka kapitāla prasības patiešām ataino uzņemtos riskus, jo īpaši kapitāla prasības ir grozītas, lai labāk atspoguļātu tirdzniecības aktivitāšu risku, uh, sekuritizāciju un banku pakļaušanu ēnu banku sistēmai. Bez tā mēs arī gaidām Bāzels komitejas eh, rezultātus, tad, kad būs eh, pabeigtas, eh, pabeigts tirniecības pārskats. Ir ļoti grūti noteikt kapitāla buferu līmeņus, tad, kad riski ir ļoti liels izaicinājums modelim. Bez tam augstā kapitāla prasība apvienošana ar darbību nodalīšanu uh, varētu būt vēl efektīvāka, ef vēl efektīvāks regulējums nekā tikai noteikt ļoti lielu kapitāla apjomu, kas būtu vajadzīgs, lai sektu patiešām lielus zaudējumus. Vai visas Eiropas bankas patiešām e, ir vienkārši uh, kontrolēt, uzraudzīt un pārvaldīt, lai nodrošinātu efektīvu tirgus disciplīnu un vadību? Ārējo pušu stimuli, lai kontrolētu bankas uh, ļauj nodrošināt, lai Eiropas banku noregulējums būtu ticamāks. Tirkus disciplīna tiks stiprināta, taču tirgus nevarēs efektīvi vadīt bankas, eh, mainot tos uzņēmējdarbības moduļus, ja vien būs eh, netiešas valdības garantijas. Nodalīšana jaunu uzraugu uzdevumus padarītu arī vieglākus. Nodalīšana nevis aizliegums samazina Mm, aktivitāšu migrācijas risku uz ēnu banku sistēmu, un tas eh, ļautu arī saglabāt tirdzniecības aktivitātes banku uzraudzības režīmā. Un beigās, vai banku struktūra ir pietiek, pietiekami vienkārša, lai to pārvaldītu? Es uzskatu, ka ir jāsamazina mm, kompleksu, kom, komplicētība, nodalot eh, dažādas aktivitātes, lai atvieglotu uh, vadīšanu. Uh, Tātad no vienas puses tās būtu noguldījuma bankas, un no otras puses tirzniecības aktivitātes. Tas arī ļautu eh, šīs eh, kultūras eh, mazāk jaukt. Noslēgumā es gribētu atbildēt uz uzdoto jautājumu, sakot, ka ja regulējošās reformas mums ir ļāvušas mums atbildēt uz uh, šo lielo banku problēmu, diemžēl galīgas atbildes vēl nav. Eh, spēles noteikumi nav pietiekami vienlīdzīgi, un lielāko banku struktūru reformas eh, vajadzētu papildināt ar um, regulējošo reformu turpināšanu. Liels paldies Likinina kungam. Mūsu otrais runātājs arī ir ļoti labi pazīstams. Ekonomisti viņu noteikti zina. Čārls Guthards ir banku un fi finanšu profesors Londonas ekonomikas skolā. Dod jums vārdu. Lielas paldies! Savā dzīvē esmu piedzīvojis trīs banku krīzes apvienotajā karalistē. 74. 75. gads, 90. 91. gads un 2008. 2009. gads. Visas šīs krīzes radās tāpēc, ka aizdevumi nekustamajā īpašumā bija pārliecīgi lieli un nepareizi. Galvenokārt bija runa par komerciālā nekustamo īpašumu, bet arī par mājokļiem. Tā skaitā arī īrijā un ASV ne tikai apvienotajā karalistē. Visa šīs krīzes notika ik pēc apmēram 17 gadiem. Varbūt mēs varētu jau tagad noteikt, kad būs nākamā krīze. Tas būs 2025. gads. Es tomēr priecātos, ja jūs šo komentāru uztvertu par joku, bet mm, Diemžēl ir jāatcerās, ka ne viss ir darīts, lai atrisinātu trūkumus mūsu banku sistēmā, jo sevišķi struktūra, struktūras pusē. Galvenās ilgtermiņa tendences bank, banku sektorā tiek analizētas dažādos dokumentos, to, ko ir gatavojis Šuleriks un Teilors. Uh, Galvenie secinājumi ir tādi, ka tieši nekustamā īpašuma aizdevumi privātajā sektorā ir bijuši atbildīgi par kredītu paplašināšanos pēdējos, pēdējās trīs desmitgadēs. Otrais galvenais rezultāts ir tas, ka šī paplašināšanās ir veicinājusi banku kredītu palielināšanās izaugsmi virs banku nogaldījumiem tieši šajās pašā laika posmā. Un šī plaisa ir aizpildīta ar finansējumu no Eh, vairumtirdzniecības tirgiem un ēnu banku sektora. Galvenokārt mm, šie lēmumi nav bijuši pietiekami pamatoti. Un ja procentu likmju risks mm, tiek sekts ar mainīgās likmes nekustamā īpašuma aizdomiem, tad šis risks tiek nodots aizdevējiem, aizņēmējiem, atvainojos. Tas, protams, ir radījis arī ļoti lielas vājās vietas mūsu banku sistēmās. Sekuritizācija bija mēģinājums to visu grozīt, bet eh, daudziem labi zinām iemeslu dēļ tas nebija pietiekami veiksmīgi. Bankas, kas eh, ņem vērā, ka šī krīze varētu būt, galvenokārt bija relatīvi mazas mazumtirdzniecības bankas, kas eh, balstījās uz zemākiem standartiem nekustamā īpašuma tirkos. Tās ir tādas kā uh, bankas Nozenrok, Kahas Spānijā un arī daudz citi piemēra ASV un citur. Protams, RBS ir tāds bēdīgs piemērs, tad, kad liela banka gribēja uzņemties riskus, ko tā īsti nesaprata, lai tie kļūtu vēl lielāki. Uzraugiem galvenais, ko vajadzētu mācīties, ir aizdomīgi izturēties pret bankām, kur izaugsme ir pārāk liela. Es nezinu par nevienu gadījumu, kad eh, bankas, kas tirgojas ar derivātiem, vai nu tie būtu eksotiski vai nē, eh, būtu varējušas eh, mm, kaut kādā veidā ietekmēt lielo finanšu krīzi. Kā jūs zinat, derivāti Lehman Brothers bija īsnībā ieņēmuma avots, bet zaudējumi nāca no dažādiem vērtspapīriem, kas balstījās uz nekustamo īpašumu. Investīciju banku funkcijas Mm, šajās lielajās bankās nodrošina diversifikāciju, kas eh, ir nodalāma no vēsturiski tādiem riskantākām funkcijām, kas saistās ar nekustamo īpašumu. Eh, patiešām tā ir traģēdija, ka lielā krīze nelika mums tā pamatīgi pārdomāt eh, mājokļu finansēšanas mehānismus. Mian un Sufi nesenā grāmata, ko viņi ir uzrakstījuši House of Debt, ja, ja parādu māja, šeit būtu tāds labs sākuma punkts. Galvenokārt mēs esam likuši uzsvarus uz banku investīciju uh, nozarēm. Šeit arī ir bijuši dažādi trūkumi, kas ir bijuši visnotaļ redzami, un tiem ir arī ļoti liela nozīme, jo arī tie ietekmēja lielo krīzi. Publiskie komentāri galvenokārt uh, attiecas uz riskantām spekulatīvām darbībām. Uh, Taču investīciju bankas īstenībā darbojas kā vārdsargi plašākiem kapitāla tirgiem, atvieglojot dzīvi tiem, kas vēlas pārdot, pirkt vai izdot šādus vēstpapīrus. Vēl uh, eh, politikā pašlaik tiek ļoti daudz runāts par to, ka ir jāveicina lielāka, labāka kapitāla savienība Eiropas Savienībā. Un te ir jāietver daudz plašāka loma investīciju bankām. Uh, Būtu vēlami nodrošināt, lai ir pietiekami spēcīgas Eiropas bankas, kas to varētu darīt. Ja vien mēs neesam gatavi atdot šo lomu galvenokārt ASV speciālistiem, tādiem kā Goldman Sachs un Morgan Stanley. Eh, liekot bankām ievērojami eh, samazināt savu lomu kā kapitāla tirgus atvieglotājiem, mēs eh, diez vai varēsim pasniegt, sasniegt šādu kapitāla savienību. Un liekot, lai investīciju bankas galvenokārt balstītos uz vairumtirdzniecības tirgus finansējumu, jo mazumtirdzniecības deputāti tiktu ieguldīti nekustamajā īpašumā, nu, īstenībā pavainot abus segmentus. Šāds nodalījums vienā uzņēmumā kā tas ir ieteikts eh, Vikers ziņojuma priekšlikumā, pilnībā neaizsargā mazumtirdzniecības eh, meitas uzņēmumu no zaudējumiem. Rezolūcijā tiek runāts par vienoto iekļūšanas punktu single point of entry, un šai, šajā gadījumā uh, holding uzņēmumu kapitāla buferis uh, īsnībā izjuktu, tad, kad rastos pirmie zaudējumi. Uh, Mēs īsti nezinām, kāpēc eh, tas tā notiek, un ir skaidrs, ka regulējošā struktūra, piemēram, netiešas subsīdijas no pārāk lielām bankām, arī šeit varētu spēlēt savu lomu. Mēs, regulātori, eh, it kā pieņemam, ka mēs eh, šo situāciju pārzem labāk kā tirgus, un tas ir bīstami. Jebkuri pasākumi, kas pavainās Eiropas investīciju banku kapacitātes, uh, laikā, kad eh, tie, tas ir visvairāk vajadzīgs, visticamāk eh, radīs mums eh, tādas sekas, ko mēs nemaz nevēlējāmies radīt. Paldies! Tad mēs uzklausījām tādus interesantus atšķirīgus viedokļus. Tika runāts par finanšu nestabilitāti savoti, par um, diversifikāciju. Tagad dosim vārdu nākamajam runātājam. Tas ir Martins Helvēks. Viņš ir saņēmis ļoti daudz balvu 2012. gadā. Maksa Blanka um, apbalvojums par viņa darbu pie finanšu regulējuma. Viņš darbojas arī Eiropas sistēmisko risku padomas um, konsultatīvajā um, iestādē. Lūdzu, dod jums vārdu, Helvēkungs. Riski. Lielas universālas bankas, vai tās ir pašos pamatos riskantas? Nu, atbildi pilnīgi noteikti ir jā. Tikpat riskantas tāpat laikā ir arī mazās specializētās bankas. Banku darbība vispār ir riskanta un saistīta ar riskiem. Te nerunājam tikai par e, risku apjomu, bet gan par to, vai šie riski ir piemēroti atbilstoši, vai viņi izraisa vai neizraisa kādu e, kaitējumu un kā tie tiek sadalīti. Mūsu grāmatā mēs rakstām ka ļoti daudz ko varētu samazināt tad, ja tiktu nodrošināts pietiekams banku pašu kapitāls. Nu, šo jautājumu es varbūt tagad atstāšu malā un tā vietā runāšu par struktūrālu reformu. Iemesli struktūru reformām ir šādi. Tas var nodrošināt aizsardzību finanšu sistēmu un nodokļu maksātājiem. Tā tiek teikts. Tomēr jāsaka, man ir vēl, nu, jāredz tāds saprotams skaidrojums, kāpēc tas tā tiek uzskatīts. Reizēm šķiet, te tiek mm, iekļaut atsaukt uz Falkera ierosinājumiem ar tādu kā nostalģisku pieeju, bet šī nostalģija, jāsaka, manuprāt, ir nevietā. Pēdējo reizi finanšu sistēma bija droša līdz pat 1970. gadam. Tas bija krietni ilgs laiks, eh, bija maz risku un maz svārstību valūtas maiņas kursos. No 70. gadiem tālāk, ar, kad sākās būtiski procentu maiņas eh, riski, tad tādā gadā tirgi kļuva daudz nedrošāki. Uh, Un līdz ar to sākās problēmas arī ar krājbankām, krājiestādēm ASV, tāpēc, ka atsevišķas institūcijas sāk kļūt pārāk specializētas. Un tas bija saistīts arī ar, ar um, krīzi, ar ko sastāvās kas saskarās Komercbankas 90. gados atkal šī paša iemesla dēļ, tāpēc, ka tās bija pārāk specializētas. Turklāt mums vajadzētu arī apzināties, ka pastāv zināmas ilūzijas. Pirmkārt, Komercbanku darbība ir riskanta. 90. gadu sākuma krīze izraisīja tāpat laikā nekustamie īpašumu un MVU kreditēšana. Un te atsauc uz Godhart kunga komentāriem. Kredīt risks, jāsaka, ir attiecībā uz nekusiem īpašumiem ir daudz lielāks risk, riska daudzums nekā, piemēram, vienkārši tirzniec, ar tirzniecību saistītais risks. Turklāt, noguldītāju aizsardzību maksājumu sistēmas nav vienīgie iemesli, kāpēc rodas sistēmiskas problēmas. Uh, tirgus uzbūve kā infrastruktūra bija būtiska problēma tajā brīdī, kad nogrim Lehman Brothers, jo viņi bija e, viena no atvasināto instrumentu tirgus veidotājiem. Naudas tirgi kā svarīgs finansējuma avots. Vēl viens mīts. Redzējām, kādu domino efektu izraisīja Lehman Brothers. E, uh, piemēram, uz Reserve Primary, kas bija naudas tirgus fonds, redzējām, ka šī uh, fonda klienti bija milzīgi zaudētā. Viņi burtiski iznīcināja 2008. gadā šo fondu. Lehman Brothers bija investīcija banka. Nu tā tad tās nodalīšana vien nenozīmē, ka kaut kas būtu ticis glābts. Tālāk, kas pat tiešām ir svarīgi un kas nav mīts, un tā ir pārvaldība kā līdzekļus nosūtīt no uh, gala investoriem pie, līdz gala aktīviem. Ir pirmām kārtām pilnībā jānodala investori, naudas tirgus fondi, Lehman Brother tipa bankas un hipotēku bankas. Nu, jāsaka, līdz šim tas nav veiksmīgi izdevies. Otrs variants - pilna integrācija investori, UBS, UBS Investment Bank. Uh, un kā arī, vai arī, piemēram, lūk, eh, ar hipotekām pamatoti kredīti. Atkal īsti neredzam nekādu veiksmu stāstu šeit. Hibrīd sistēma var būt investori tāds kā Vācijas krājbankas, eh, kas savukārt tad nogūda līdzekļus landes bankās, jeb šajās eh, reģionālajās bankās. Un tālāk ieguldījumi um, ar ķīlām pamatotajos parāda obligācijās atkal nav īsti veiksmīgi risinājuma. Neviena no, neviena no šīm sistēmām nav piedāvājusi atbilstīgu pārvaldību. Un līdz ar to kaut kas acīm redzot šai kontekstā ir problemātiski. Jautājumi, kas saistīti ar investoru aizsardzību. Kāda veida produkti tiek palaisti tirgu un kā? Nu, atcerēsimies Pekora uzklausīšanu. Tur tika runāts, ka, lūk, Eh, investīcijas banku piekļuvu komercbanku klientiem radīja kaitējumu. Savukārt Vācijas krājbankas tad darbojas kā pārdošanas aģentūras Lemons Brothers kontekstā. Arī nebija īpaši veiksmīga situācija. Tālāk iespēj, darbības iespējamības izspēte, manuprāt, ir pārvaldības pamatjautājums. Un tas attiecas arī uz kaut ko, ko es sauktu par e, profesionālo investoru aizsardzību vai kavēt mtor, vai ar to pietiek ehm, tajos gadījumos, kad vērtspapīri ir potenciāli toksiski un tiek pārvaldīti portveļi, kas tiek pārvēl, pārvērsti šādās vērtspapīros. Runājot par ierosināto regulējumu, vai ierobežojumi attiecībā uz darbību un investīcijām, ko veids depozitārās iestādes, ir pietiekami, respektīvi attiecībā uz to, kamī viņi drīkst investēt, bet, piemēram, nav noregulēts, ko viņi drīkst investēt. Kas tad, piemēram, notiek ar toksis, potenciāli toksisku vērtspapīru iegādi no šādas investīciju mm, nolūkā no, no bankas puses? Kas ir svarīgi, ir šī um, tālākā negācija nodošana, jeb tāda kā inficēšanās. Uh, 90. gadu sākumos universālās bankas izmantoja peļņas un atvasinātajiem in, instrumentiem, lai kompensētu zaudējumus no MVU kreditēšanas, bet, protams, līdz ar to radās šis morālais kaitējums, un tā bija problēma. Vai mums vajadzētu domāt par to, ka šīs bankas tomēr tiek nodalītas? Un varbūt tā ir sistēma, kas tad piedāvātu riska sadalīšanu bez šādu morālu kaitējumu. Nu, es domāju, tas ir atkarīgs no kopējā koncerna pārvaldības un uh, kultūras, un par to mums nav uh, kontrols. Visbeidzot, šāda nodalīšana piedīv, pied, pied, dos lielāku svaru saiknēm, ne, kas noteikts uz kontraktu pamatiem pretēji iekšējai pārvaldībai. Tas var novest pie plašāka domino efekta, bet varbūt šie domino efekti būs mazāki. Tā pašā laikā e, kontraktu būšana būs daudz mazāk pārskatāma nekā tajā gadījumā, kad ir viena universāla banka. Nekas no tā visa, protams, nav tāds galīgi uh, izsacināmas un nav pieejama gala secinājuma atbildes, mums nav zināmas, bet tie ir daži no tiem jautājumiem, kas ir vienkārši jāuzdod. Thank you very much. Now we have a chance. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu un tagad deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus runātāju panelim. Vispirms referentu un ānu referentu viņiem pa divām minūtēm katram jautājumu uzdošanai, un viņiem ir turklāt jāprecizē, kuram no runātājiem viņi jautājumu vēlas uzdot. Savukārt runātājiem būs trīs minūtes atbildēji. Pirmām kārtām Gunārs Hokmarks, lūdzu. Liels paldies! Un liels paldies par šīm prezentācijām! Visi mūsu viesi tiešām nu, domāja, sprieda par to, vai universāla bankas rada risku vai nē, un ja rada, tad kādu risku. Nu, tad nu, man jāveicā, vai jums ir arī zin, kādas pārdomas par to, cik universālas un šādas dažādotas bankas, e, par cik viņas ir izskantāks nekā, piemēram, specializētās bankas. 2010. gadā šķiet bija pētījums, kuris, kur tika secināts, ka risks vairāk bija tieši specializētajās bankās, nu, piemēram, investoru, ba investīciju bankās, investoru bankās, jeb eh, komercbankās, mazumtirniecības bankās. Un es domāju, kāds tad būtu jūsu secinājums, ja mēs, piemēram, izvēlētos tagad tomēr nodalīt šīs universālās, sadalīt šīs universālās bankas. Bet tas nozīmē, ka būs vairāk specializētu banku, piemēram, kam būs tad augstāki riski konkrētos virzienos un kas, piemēram, notiktu ar investīciju bankām. Reizēm tiek teikt, ka, lūk, ja Universāla bankas nenodarbosies ar investīciju banku darbību, tad šādu banku vispār nemaz nebūs. Atsevišķi varbūt tādas pat eh, Eiropā vispār nebūtu. Kā tāda situācija ietekmētu, piemēram, konkurētspēju un kā tā ietekmētu sistēmisko risku tīri no Eiropas perspektīvas? Tas ir mans jautājums. Kurš vēlas atbildēt šo jautājumu? Līkanen kungs. Mēs nu pat koncerna pārskatā apskatījām visa veida biznesa modeļus bankām. Mēs pies, apskatījām katru konkrēto scenāriju un nevarējām konstatēt, ka būtu viens modelis, kas būtu pilnīgi drošs un savukārt kāds cits būtu pilnīgi nedrošs. Otram kārtām otrs jautājums. Ja mēs ierosinātu sadalīt šīs bankas, nu tad ja tirdzniecības vidusmērs ies pāri pa zināmu sliekšņu, tā ka tas var radīt zināmu nestabilitāti, tad tā gadījumā arī tirdzniecības darbība būtu jāsadala tādā veidā, lai tā uh, atbilstu konkrētām prasībām, un tad tā būtu jākapa, jākapitalizē. Tieši saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā Bāzela regulējumi, Bāzels regulējumi ietvaros, un tad tādā gadījumā pakļautība riskam, nu, būtu samazināta. Tas nozīmē, ka faktiski šīs eh, sadaļas varētu palikt arī universālās bankas ietvaros. Tas Bet, nu, piemēram, ja atsevišķi izdevums, kas rodas šādu darbību rezultātā, varētu būt augsts, tad eh, jāpaļaus būtu uz attiecīgiem riska novērtēm. Nākamais runātājs. Ņemot vērā, cik tirgus tir, tirniecības eh, apjomi ir lieli, tad tas var būt lielā mērā atkarīgs no tā, kā veidosies Eiropas kapitālā tirgus savienība. Uh, Ja Eiropas kapitāla tirgus savienība izveidojas, tad investoru bankas, protams, būs interesētas un tām būs jāaug līdzi šādai mm, attiecībām. Līdz ar to kaut kāda limita pastāv, ņemot vērā pašreizējos noteikumus, ņemot vērā, ka cenšamies veidot šādu savienību, mēs zinām, cik tālu tas vēl viss ies. Bet es domāju, ka pagaidām tas izklausās satraucoši, un es pilnīgi piekrītu manam kolēģim. Helvig kungam, ka reālā problēma vienmēr un ir bijusi tieši pārvaldības problēma. Bet jo vairāk banka ir specializēta, jo vairāk sastopamies ar risku, ka īpaši tieši šī specializēšanās var sastapties ar problēmām, nu, piemēram, saistībā ar īpašumiem. Helvig kungs. Gribu turpināt. Es nedomāju, ka speciālitātes bankas pašas kā tādas būtu problemātiskas galā specializējušās invest, investīcija bankas ir bijis ļoti veiksmīgs darbonis tirgu vairākus gadu desmitus. Tieši otrādi tas bija noguldījuma iestādes, kas sastapās ar problēmu, ne, problēmām, nevis investīcija bankas. Bet ir viena lieta visā šajā, ko jūs pateicāt, un kas ietekmē visu kopējo finanšu sistēmu, un tā ir konkurence. Tas, kas man uztrauc visvairāk, ir tas, ka uh, pagājušajos trijos, četros desmitos gadus esam, gadus esam pieredzējuši, ka pieaug konkurence. Reizēm tāpēc, ka rodas jaunas iestādes, un nu, tā teikt, šādas tādas kā seklās bankas, shallow banks, da, pieaug, augušas apmēros arī universālās bankas, bet iestāžu spēja uh, Eh, nopelnīt šī peļņas marža ir mazinājusies, un tā ietekmē pilnīgi visus. Tas nozīmē, ka ik viens vēlas uzņemties tālāku risku, lai nopelnītu vairāk. Paldies, nākamais runātājs, sociāls un demokrātu grupas referents Vaicekerkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Abi, visiem trim ekspertiem gribu teikt, lūk, jums ir viena lieta, kas šķiet ir jums kopīgi, ja pareizi uh, jūs sadzirdēju. Respektīvi, jūs uzskatāt, ka šī problēma, kad kāda banka ir par lielu, lai tā ļautu izgāzties, vēl joprojām nav atrisināt, vai ne tā? Protams, šeit telpā sēž tādi cilvēki, un es redzu te aizmugurē tādus pilnīgi noteikti, kas jums var stāstīt veselus stāstus par to, ka, lūk, mums ir iekšējais glābšanas kapitāla, un tad ir šis pārmantošanas klauzuls, un tad, um, nu, var izvēlēties vienu vai otru, un problēmu atrisināt interesantā kārtā. Gan Helvig kungs, gan Gudhārta kungs ir publicējuši rakstus. Gudhārta kungs pavisam nesen šovasar um, šādā rakstā norādīja, ka glābšana ar pašu akcionāru kapitālu varbūt nemaz nav tas par labākais aizstājējs cita veida Um, kapitālam, teiksim, reālu kapitālam, ja varbūt nodokļu maksātāju līdzekļiem, kas glāb bankas, kā varbūt Gudlepkungs uzstātu. Bet, nu, ja būtu tā, ka šis provizoriskais glābšanas scenārijs nav pie, neizstrādājis pietiekami atbilstīgi, uh, un varbūt tas nenoz, nepalīdz tādā patiešām sistēmisku risku vētrā pilnīgi. Un tas, lūk, te nāk mans jautājums, vai tādā gadījumā šīs darbības pārmantojamības, jeb living wills, sistēma varētu, tā, protams, vēl tikai jāpārbauda, varētu piedāvāt aizstājošu struktūru šīm struktūra reformām. Un te nu gribu uzsvērt un arī citēt e, rakstu, ko Gudhārt kungs sarakstīja, kur viņš teica, lūko, ar, pie zināmiem nosacījumiem, e, ko nedrīkst šeit ignorēt. Ja sabiedrība var nākt, nākties pieņemt to, ka konkrēta valsts kontrola pār labu funkcionējušu banku sektoru ir vajadzīga. Tāpat laikā viņš turpina citās regulējuma formā, savukārt, piemēram, struktūra formu kontekstā un ciklam pielāgojumu svirošanas gadi, svirošanu gadījumos var gadīties, ka, ja šāda veida rīcība padara bankas e, stabilākas, būtu jāveic biežāk. Tātad mans jautājums, it īpaši Gudhārta kungam un Helvika kungam, ir šāds. Cik lielā mērā tad jūs domājat šāda veida living wills sistēmas varētu piedāvāt labu aizstājošu elementu struktūru reformām, par ko runā Gudhārta kungs savā dokumentā? Um, saying... Es atļaušos sākt, sakot, ka Šeit ir divi elementi. E, šeit ir banku atjau, atgūšana, atjaunošana un um, direktīva, noregulēšanas direktīva. Un, un uh, šie te izturības un noturības testi ir kaut kas tāds, kas parādījies pēdējos gados. Tie var parādīt sēkojošo ko, konkrētā situācijā kāda banka varētu būt vājāka par citām bankām, un tas varētu būt tā kā tāds dzinuls, kas lieka bankai veikt mm, šos eh, sanācijas pasākums. Un parasti šis te noregulējuma mehānisms netiek uzsākts eh, līdz brīdiem, kamēr banka eh, nav ļoti kritiskā situācijā, kur ir ļoti daudz zaudējumu jau radušies. Šis, šī pārēja no bailout uz bail-in, tas nekādā veidā zaudējumu apjomu nesamazina, drīzāk tas koncentrē šos zaudējumus, attiecinot to uz nelielu kreditoru grupu. Un ja šie kreditori ir pensiju fondi vai apdrošināšanas kompānijas, tad mm, ietekme uz šā, šo grupu ir ļoti būtiska un graujoša, pat lielāka nekā visu pārējo nodokļu maksātāju grupu. Ja jūs gribat aizsargāt pensiju kompānijas no šādiem potenciāliem zaudējumiem, tad Atskaitot šos, eh, šeit ir diezgan eh, neliela grupa, kas varētu mīkstināt šo šoku, tie būtu tie hedge fondi, un viņi varētu iepirkt eh, šos iepērkamos vērtspapīrus, izpirkumu vērtspapīrus, varbūt ar saprātīgi mierīgā periodā, bet tad, kad notiek kāds šoks, varbūt neideosinhrotiski, bet tad, kad sistēma kopumā ir vāja, eh, tad eh, parasti šī vērtspapīra nonāk tirgu. Un tas nav pieņemam. Tas nozīmē, ka visas pārējās bankas vai nu nebūs gatavas eh, šai pārējai, viņi negribēs nodot savus fondus, kas varētu pakļauti mm, būt šim bail-in mehānismam, tas nozīmē, ka varētu būt arī spiediens uz citām bankām. Rezultātā šis process izplatās un padarās lielāks nekā esošajā sistēmā, ko mēs raksturojam kā bailout sistēmu. Un šeit ir potenciāls risks, kā gadījumā, ja notiek sistēmiska krīze, tad šie notikumi vēl varētu vēl palielināt šo sistēmisko risku apjomu un nevis aizkavēt to izplatību. Tālāk došu vārdu nākamajiem runātājiem. Bet Gotthard kungs savā darbā raksta, par saviem novērojumiem, kas ir svarīgākais struktūra reformu gadījumā, un mums gal, galā ir par struktūrām reformām jārunā, bet mēs nevarēsim dot visiem vārdu, nepietiks laika visiem izteikt, jūs varbūt jūs varētu ņemt vērā šo aspektu nākamajā. Kamalkungs tagad um, Anna Referents no EKR grupas. Es varētu paturpināt um, šo jautājumu. Pēdējo piecu gadu laikā šajā parlamentā es uzdod sekojušu jautājumu. Kā mēs uh, atrisināsim šo problēmu? Kur būtu šie galvenie jautājumi, par kuriem jārunā, kur ir potenciāli risinājumi? Uh, vai mēs varētu gūt kādas mācības, uh, lai izvairītos no atkārtošanās, um, jo īpaši ņemot vērā šīs vēdējās krīzes un arī iepriekšējās krīzes. Un es sev uzdodu trīs jautājumus. Vispirms, eh, kā mēs varētu izvairīties no tā, ka netiek izpirkums veiks no nodokļu maksātāju puses ar viņu naudu. Uh, Vai tas ir iespējams, vai mēs varam ļaut, mm, vienkārši ļaut bankrotēt mūsu bankām un nelietojam nodokļu maksātāju naudu izpirkumam? Un, ja tas nav iespējams, tad kur būtu limits šādai funkcijai? Ja banka bankrotē, tīpaši, ja tā ir mazumbanka, mēs zinām, mm, ka politiski tas būs ļoti grūti, ja mm, klienti nevar izņemt naudu no automāta un samaksāt savus rēķinus, tad tas radīs liels problēmas Eh, tālāk par direktoru atbildību. Ja direktori būtu vairāk atbildīgi par bankrotu, vai viņi nebūtu vairāk ieinteresēti raudzīties uz to, kas ir bilancē un kas ir ārpus bilants, vai viņi neuzdos sev jautājumus par noteiktiem instrumentiem, eh, kas ir bilancē. Teiksim, ja kaut kas tur nenostrādā, vai es nebūšu personīgi atbildīgs. Es domāju, ka visiem direktoriem ir jāsaprot, kas ir bilancē rakstīts. Tālāk grāmatvedības mm, standarti. Ja CD PTO CDS ir bilancē, tad e, ir atspogļots, un ja viņi varētu ierakstīt savus ieņēmumus uz priekšu, neatstājot rezervi zaudējumu gadījumā, tad e, ekstrēmālā e, gadījumā šeit gāja runa par 2,3 triljoniem. Tad jautājums ir, ir par grā, pareizo grāmatvedības standartu piemērošanu. Un tad ir lielais jautājums par struktūru reformu. Vai viss, par ko mēs runājam, ir tikai politiska runa, lai mēs izskatītos tā, ka kaut ko darām tā vietā, lai risinātu, vai nevajadzētu tomēr fokusēties uz kaut ko fundamentālu, kā piemēram grāmatvedības standarti, direktoru atbildība un arī limiti, virs kura mēs nedrīkstam vairs izmantot nodokļu maksātāju naudu. Lūdzu, profesoru kungs Helvikungs. Kā mēs varētu izvairīties no izpirkuma? Mēs nevaram no tā galīgi izvairīties. Es um, daudz vairāk esmu norūpējies par kaut ko citu teiksim, parībā vai Deutsche Bank situācija. Viņiem ir sistēmiskas aktivitātes, viņi darbojas uh, dažādās um, jurisdikcijās un ir integrēts šīs darbības. Uh, ja mēs iejauksimies, tad tā būs iekšanās operatīvajā integrācijā. Mēs šo risku neuzņemamies. Uh, sistēmiskām institūcijām parasti ir problēma ar likviditāti Un e, direktīvā nekas par to nav rakstīts. E, šeit mēs runājam par miljardiem, par trījiem cipariem e, rakstītiem un, un pat vēl vairāk. Tā kā šīs ir tās bāžas, un ja tās pastāv, tad valdības, um, valdības parasti ļoti saulēcīgi jau izpērk šīs, šīs bankas, nemaz nenonākot līdz noregulējumam vai sanācijai. Vai arī otrs variants vienkārši programma tiek noliekta un uh, ir tā cerība, ka centrālā banka varbūt kaut kādīgi noregulē šo problēmu. E, šī procedūra, e, kas mums šobrīd ir, kas ir tomēr uzlabojums, salīdzinot situāciju, kur procedūras vispār nav Tomēr šī te procedūra nav īsti dzīvotspējīga. Un par atbildību, jā, atbildība ir nepieciešama, un tāpēc arī mēs tiešām gribam, lai būtu vairāk kapitāla nodrošinājumu. Un par politiku šeit es varētu piekrist Čārlzam Gothardam, ka mums ir jāsaprot, ka šie instrumenti, ļoti daudz no tiem, kas darbojas, kas mums ir, tie ir ar saviem analogiem, kas funkcionēja pirms 2008. gada. Atceraties hibrīdus, eh, otru kapitālu un eh, kāpēc tie nestrādāja. Galvenais iemesls ir investētāji, institucionāli invest, faktoru mm, politiskais spiediens, kas prevalēja pār valdībām un neļāva šīm institūcijām bankrotēt. Politiskās ekonomijas kategorijās es piekrītu skeptiski noskaņotajam Čārlzam, bet no normatīvā perspektīvā es viņam nepiekrītu. Paldies! Nākamais runātā, runātāja ir Gulārs kundze. E, Likanēna kungs arī atbild. E, mūsu ziņojumā ir tas pats, kas valodas fonda ziņojuma. Mēs neesam um, atrisinājuši šo problēmu pārāk liela banka, lai ļautu bankratēt. Šeit ir arī valdību garantijas, kā grūtība. Uh, viņi pieļauj banku tālāku funkcionēšanu ar lielāku risku, ar palielināšanos. Un runājot par atbildību, ļoti daudz, kas strādā mūsu darba grupā, ir pauduši atziņu, ka mm, ir kompleksas institūcijas, un šeit ir divas kultūras. Viena ir ilgtermiņa situācija, attiecības un īstermiņa tirgošana, kur stimuli ir citi, un kombinēt šos divus ļoti grūti. Eh, droši vien jūs varat parunāt ar nozars eh, pārstāvjiem, viņi domās arī līdzīgi. Eh, Silvija, lūdzu. Paldies priekšstādātā. Man ir jautājums, kas varbūt ir politisks, bet nav domāts politiķiem. Kāda ir jūsu strateģiskā vīzija? Pieņemam, ka mēs, pieņemsim, ka mēs pieņemam e, komisijas tekstu. E, kas finansēs, e, kas finansēs Eiropas ekonomiku un vai mums ir strateģiskās kontroles mehānismi par to, kas finansē Eiropas ekonomiku? Uh, jo, ja mums ir krīze un ja mums nav kontrolas mehānismi, tad atkal ir problēmas. Un otrs jautājums ir par eh, globālo stratēģiju. Es, mēs esam parlaments, CDR dokuments mums jāpieņem, mums ir jāanalizē šī situācija, un ja mēs atbalstam tīlāk, tad tas, vi, tad tas būs tāds efekts, ka mēs nevarēsim kontrolēt situāciju. Kāda ir jūsu strateģiskā vīzija? Demāsī kungs tālāk. Yeah, uh, thanks, thanks to our, to our guests for the uh, contribution. Paldies mūsu lektoriem. Tad, kad es studēju ekonomiku, man vajadzēja apgūt Gudharta likumu, un tā kā viņš ir šeit, es esmu ļoti iespaidots, un šis likums tāds, ka lai arī ko jūs nedarītu finanšu sektorā, vai tā ir vino, inovācija, lai apietu kādu likumdošanu, tad šeit ir Gudharta likums noteikumi. E, ko jūs domājat par ēnu e, banku sektoru regulēšanu, ņemot vērā arī struktūrālās reformas banku līmenī, vai jūs redzat tiešām šeit risku, ja mēs neapkarosim šo ēnu banku, banku pakalpojumu sektoru, kā tas iespaidos visu pārējo. Otrkārt ir daudz runāts par par kapitālu, tirgus vienību, vien, Savienību par eh, dažādām struktūrālām reformām, kredītiem. Ko jūs domājat par to? Vai jūs principā vairāk atbalstat eh, tādu sistēmu, kas ir centrēta uz bankām, vai arī jūs redzat labumus eh, kapitāla tirgus fondos? Es personīgi domāju banka e, problēma ar kredītiem un um, reāla ekonomika ir vairāk saistīta ar makroekonomisko vīdi, kas šobrīd ir, jo kredīta apjoms nav pietiekams un mazāk vain jāmeklē regulējumā. Bet jūs pieminējat Līmanu brāļu gadījumu un drīz beigšu savu jautājumu. Vai Līmanu brāļi uh, institūcija nu, nebija drīzāk saistīta ar savstarpējo sakara problēmu. Ko jūs domājat par to visu? Paldies, eh, vispirms Likanena kungs, pēc tam visi pārējie. Paldies. Es eh, atbildēšu uz pirmo jautājumu par strateģisko vīziju. Eh, mēs uzskatījām. Uh, ka bankām ir izšķirīga loma. Un tāpēc mēs uzskatām, ka bankām ir jādod iespēja ne tikai pieņemt depozītus, bet arī nodarboties ar underwritingu un izdot kredīts. Tātad visa aktivitāte šo gamma, to visu var veikt bankas. Vienīgā joma ir gadījums, kad bankas pārsniedz noteikti slieksni. Tad mēs uzskatām, ka bankam joprojām būs ļoti svarīga loma finansējot Eiropas ekonomiku. Tā ir galvenā doma. Eh, cita lieta, ka būtu ļoti labi eh, šai ekonomikai, ja mūsu kapitāla tirgus savienība attīstītos tālāk te rastos arī papildus finansējuma avoti, e, kā citvieta, un šeit es varētu atbalstīt arī šīs, šo centienus kapitāla tirgus savienību stiprināt, lai ārpusbanku sektoru varētu atrast finansēšanas avots Eiropas ekonomikā. E, profesors Guthards. E, problēma Eiropā ir tāda, ka ir pārāk liela centrēšanās uz bankām, pārāk daudz finansējumu tiek uh, sniegts caur banku sistēmu. Mums ir nepieciešams attīstīt kapitāla tirgu, lai būtu lielāka mm, daudzveidība, jo lielāka daudzveidība, jo lielāka drošība. Un viena no problēmām ar regulēšanu ir šāda. Uh, šeit regulēšanā ir procikliska daba, un viens no riskiem ir tas, ka šeit ir vairāki soļi un, un ja daudz šie soļi, tad um, tas ir tā kā pretvērš, te ir, te, kas uh, aptur Eiropas ekonomiskā attīstība. Paldies, Helvikungs. Kas uh, finansēs Eiropas ekonomiku? Es teiktu, tirgus izņemot eh, to, ka zināmā mērā kapitāla regula, kas mums ir, ir tīpaši riskus vēršanas princips, kas sniedz kā stimulus pret eh, kreditēšanu. Un Jums ir jānošķir institūcijas kā hedge fondi un e, naudas tirgus fondi un īpašu nolūku instrumenti. E, regulētās bankas ir regulātoru radījums un naudas fondi ir ļoti bīstam sistēmas e, sastāvdaļa, jo tir, naudas tirgi tiek pakļauti dažādām ietekmēm. To mēs redzam ne tikai 8. gadā, bet arī 2011. gadā. Kapitāla tirgus savienība šeit šeit jāsaka, ka esmu ļoti noraizējies. Mēs īsti nezinām, kas tas ir. Šeit ir ļoti daudz detaļas. Un tajāpat laikā Banku Savienība ir atstāta kā nepabeigts darbs. Ar, runājot par šo politisko ietekmi un menedžēšanu, mums ir nepieciešams labāk ap, apjaust, kas ir mūsu prioritāts. Uh, Paldies tālāk, Filips Lamberts. Labdien! Gutkārt kungs, jūs runājat par to, Eh, par to, kas mums būtu jādara ar eh, nodokļu maksātāju garantiju. Jūs eh, teicāt, ka tas ir nepieciešams ļaunums. Es labāk gribētu saprast jūsu domu un līdztekus tam, vai tas tiešām ir nepieciešams ļaunums, vai tas ir normāli tirgus ekonomikas apstākļos, ka peļņa pārsvarā ir saistīta ar uh, subsidiem garantijas sniedzējs ir nodokļu maksātājs, vai tad nevajadzētu visu sistēmu vēlāk bankas nacionalizēt, lai vienkārši saskaņotu gan šī pēļņu aspektu, gan arī izmaksas, uh, uh, kas ir izriet no, no subsīdijas sniegšanas. Beļģijā ir 45 miljardi slikto kredītu pārības bankai, kas ir liela banka vai ja šo banku atdalītu, tad tā būtu mazumbarka un tad būtu vienkārši neiespējams 45 miljardus akumulēt šajā pārības bankā. Un visi šie toksiskie produkti un inflācija ir saistīta ar to, ka mēs atļāvām radīt pieprasījumu un pieprasījums radīja piedāvājumu. Varbūt es maldos, bet interesanti dzirdēt jūsu viedokli. Uh, Tālāk Ladzāņi kungs no EFDD grupas. Paldies, paldies mūsu runātājiem. Tad, kad mēs runājam par struktūrālām reformām, banku sistēmā Eiropā, mums ir jāuzdod sev divi jautājumi. E, kā saprast situāciju, kā iet tālāk? Vispirms, kā mēs varētu šeit iejaukties? Eh, lai mēs varētu likt limitu attiecībā uz banku morālo bīstamību un apdraudējumu. Tas, ir vis, tas viss ir novedis līdz banku krīzei, īpaši situācija 2008. gadā. Un konkrētāk, vai mēs nevaram, mēs varam drīkstam pieļaut pārlieku tādu rentabilitāti attiecībā uz vienu konkrētu produktu. No otras puses, kā panākt to, lai bankas atkal finansē reālo ekonomiku, tas tiešām nepieciešams šobrīd. Un kāds ir jūsu prāt ideālais variants, ideālā struktūra, lai mēs varētu sasniegt minētos mērķus par universālo banku modelis būtu pareizais, vai tas ļautu sasniegt mērķus? Un ja mēs atdalīsim šo universālās bankas funkciju no visām pārējām, vai mēs varēsim tad šos mērķus sasniegt, jo vairāku gadu garumā tirsniecības aktivitātes bankas it kā liek malā. Un par šiem atvesinātiem instrumentiem jautājums, zinot, ka šie derivāti ir liels risks budžetam un banku bilancēm, vai mūsu reformās nevajadzētu radīt atkarību atsevišķu iestādi, gluži kā ASV 2008. gadā, un šī neatkarīgā iestāde varētu analizēt derivātu riskus. Labi, dosim vārdu Gurthārta kungam vispirms. Šīs e, subsīdiju sistēma, sistēmiskam bankam to, to varētu regulēt, pieprasot augstāku kapitāla rezervi daudz augstāku kapitāla rezervu varētu pieda, eh, pieprasīt. Tad eh, drīzāk eh, banks negribēs pārkāpt šo slieksni, kur varētu nosaukt vai raksturot kā globāli būtisku slieksni. Es uzskatu, ka ir pārreizi, ka uh, lielākās bankas, kas varētu radīt lielāku efektu ar, līdz ar bankrotu, tad attiecībā uz tām būtu augstāka šī kapitāla rezerves prasība. Un tas atrasinātu šo, šo subsīdijas jautājumu par um, morālo bīstamību. To bieži izmanto, bet jebkas, kas, eh, kas ir attiecināms uz cilvēka aizsardzību ir saistīts ar morālās bīstamības ierobežošanu. Un mums vajadzētu pareizi kalibrēt šos stimulus, stimulus attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas pieņem lēmumus. Šeit banku vadības atalgojuma sistēma būtu jāpielāgo. Paldies. Jā, lūdzu. Man ir tikai viens komentārs par uh, to, kā mēs panāksim, lai bankas finansē reālu ekonomiku. Reāla ekonomikas finansēšana, aizdevuma došana firmām parasti ir peļņu nesoša aktivitāte, un tieši tāpēc bankas to dara. Bet eh, tas nebūtu nenozīmē, ka šis finansinājums nāk lēti. Zinu, ka ir ļoti liels politisks spiediens uz to, lai aizdevumi MVU būtu lēti. Taču, ja mēs vēlamies subsidēt MVU finansēšanu, tad varbūt to labāk ir darīt tieši. Nu, citādi vajadzētu to visu atstāt eh, peļņas stimulu ziņā. Nevajadzētu šeit izkropļot eh, tirdzniecības sadaļu un banku sadaļu ar dažādu regulējumu palīdzību. Līkanene kungs. Es nesaņemu atbildi par pa savu jautājumu par Fortis. On the question, the specific Attiecībā uz jautājumiem par uh, konkrētām bankām, tad uh, par to mēs strādājam mūsu grupā. Man ir arī um, dokuments par to, un ja būtu laiks, es varētu to izlasīt, bet īstenībā šeit runa par tādām lielām bankām, kas ir ātri augušas, tāpēc, ka ir bijušas netiešas valdību garantijas. Vai arī pārliecīga aizdevums sniegšana nekustamiem īpašumam. Par atmaksas sistēmu es piekrītu profesoram Gudhartam, ka šī situācija ir kritiska. Problēma ir tāda, ka ja vienā bankā ir divas aktivitātes, tātad tirdzniecība, kas ir ļoti dāsni atalgota, un banku aktivitātes, kas netiek tikpat labi atalgotas, tad eh, pastāv risks, ka šīs kultūras nevarēs tikt eh, pietiekami nodalītas vienā institūcijā. Uh, Un daudzas bankas ir arī sniegušas pierādījumus, ka e, šādu stimulu nošķiršana ir ļoti sarežģīta vienas sistēmas ietveros. Es piekrītu, ka ir vajadzīga arī laba pārvaldība, lai izvairītos no pārmērīgu risku uzņemšanās. Paldies! Diemžēl mums nav pietiekami daudz laika brīvajam mikrofonam. Varbūt pašās beigās mums būs šāda iespēja, ja varēsim iekļauties mūsu nākamās eh, sadaļas, eh, nākamajā sadaļā atvēlētajā laika grafikā. Vārds referentam. Paldies, izteikšos pavisam īsi, jo laika nav daudz, un būtu ļoti labi norganizēt arī brīvo mikrofonu. Par netiešajām subsīdijām. Neskatoties uz to, kā mēs to vērtējam, uh, Mēs esam to uh, samazinājuši ar uh, eh, EBRD. Vienmēr pastāv tādas netiešas subsīdijas, lai nu ko mēs darītu. Tas ir sabiedrības pamatos. Taču ir svarīgi būtu paskatīties uz ko citu. Investīcija bankās vai universālajās bankās ir uh, daudz vairāk jāglābj nekā tikai noguldījumi bankās. Kipras pieredze šeit to ļoti labi parādīja. Lai saglabātu politisko ticamību Beilīna procedūrai, es domāju, ka mums vajadzētu izturēties piesardzīgi, sakot, ka mazumtirdzniecības bankas ir drošībā. Mums ir jāpadomā arī par noguldītāju kapitālu, tad, kad tiek veikta bēlīna procedūra, un tas noteikti realitātei izrādīsies daudz sarežģītāk. Nevis, ja tiek veikta šī pati procedūra attiecībā uz kapitālistiem. Nu, tādi bija mani secinājumi. Paldies! Diemžēl mums tagad ir jāatvadās no mūsu priekšādātāja un. Man ir mm, pienākums vadīt šo sanāksmu līdz beigām. Tagad ir paredzēta otrā runātāja daļa, kur mēs runāsim par reformu sekām. Es vēlreiz atgādināšu, ka jums ir atvēlētas 7-8 minūtes, un lūdzu arī nerunājiet pārāk ātri. Ir paredzēts, ka šis uh, panelis beigsies 18.25 vai 18.30, tāpēc uzreiz ķersimies klāt Un pirmais runātājs ir profesors Marko Pagano. Viņš ir konsultatīvās un zinātniskās eh, komitejas vadītājs ESRB, un viņš ir arī sniedzis konsultācijas ESMA un Itālijas kasē. Vārds jums, Pagano kungs. Paldies, priekšādātāji! Savā prezentācijā es gribētu īsi runāt par trīs jautājumiem banku struktūra uh, reformā. Pirmkārtām, kādus sociālos labumus mēs no tās varam sagaidīt, otram kārtām, kā to vajadzētu veidot, lai sasniegtu šos mērķus, un kādas ir arī sociālās izmaksas, ņemot vairā tādus blakus efektus kā izaugsme un vai tirgus likviditāte. Par sociālajiem labumiem, ko mēs varam sagaidīt, uzliekot eh, šādus ierobežojumus banku struktūrai. Mēs jau dzirdējām, ka iepriekšēji runātāji teica, ka pirmais būtu sistēmisko risku samazināšana bankās, otrais ir uh, netiešo valdības garantiju aptvērumu samazināšana tādām bankām, kas ir pārāk lielas, lai tās izgāstos, un arī ar saistītajām nodokļu maksātāju uh, pienākumiem. Pirmkārtām, eh, tā kā trūk struktūra reformu, banku tirzniecības zaudējumi ietekmē aizdevumus nebanku klientiem, tas nozīmē arī mājasemniecībām un arī citiem eh, starpniekiem. Līdz ar to uh, ir ļoti liels, liela ietekme uz cenām, un tas parādās arī aizdevumos un ekonomiskajā aktivitātē. Tas ietekmē arī visu ekonomiskās sistēmas stabilitāti. Struktūrālās reformas var samazināt uh, banku uh, ietekmi un tādējādi arī uzlabot finanšu stabilitāti. Vēl kāds iemesls, kāpēc mēs varam sagaidīt, ka uh, šādi labumi būs, ir tas, ka trūkst struktūrālo reformu, un bankas var finansēt, uh, ņemot vērā šīs noguldījuma aktivitātes. Tas nozīmē, ka šeit var būt tādas uh, subsīdijas, kas ietekmē banku vērtspapīra tirgu, un atbrīvojoties no šīm šķērs subsīdijām, bankas var uzņemties tādas pašas uh, sociālās struktūrālās reformas. Uh, Es gribētu uzsvērt, ka šie labumi būs jo īpaši lieli, e, ja šīs reformas attieksies uz lielākajām bankām, jo šajām bankām ir visaktīvākā investīciju banku darbību, un tās arī saistās ar daudziem starpniekiem, un tāpēc to bankrots varētu radīt sistēmiskas sekas. To arī ataino ESRB e ziņojums par pārliecīgu banku sektoru aktivitāti Eiropas Savienībā, kas parāda, ka banku sistēmiskais risks pozitīvi saistīts ar bankas izmēru, un jo vairāk tas attiecas uz bankām ar ievērāmām tirdzniecības aktivitātēm, nekā tām, kas galvenokārt sniedz aizdevumus. Līdz ar to, ja mēs gribam samazināt sistēmisko risku, uh, šai nodalīšanai ir jātiecas uz lielākajām bankām, kā vismaz tas tiek darīts uh, direktīvas projektā, un galvenokārt uz tām bankām, kas nodarbas ar tirdzniecību, nevis ar aizdevumiem. Tagad pavisam īsi par otro punktu, par banku struktūra reformas projektu. Lai sasniegtu tās mērķus, reformai vajadzētu efektīvi izolēt galveno banku darbību no saistībām, kas varētu rasties no tirdzniecības zaudējumiem. Ja mēs paskatāmies uz galveno mm, direktīvas pieju, kas ir nodalīšanas pieeja, tātad sadalīt bankas uzņēmē darbību divās daļās - banku nodaļa un vērtspapīra tirdzniecības nodaļa, tad visvarīgākais ir tas, ka šī, e, šai nodalīšanai ir jābūt pietiekami striktai. Šīs pieejas efektivitāte ir atkarīga no tā, cik strikta būs, nodal, būs šī nodalīšana. Un te ir runa par trīs punktiem. Tā saucamā metrika, ierobežojumi, kas tiek izmantoti, tad, kad tirzniecību var uzticēt atsevišķai nodaļai, kādi uh, izņēmumi tiek pieļauti konkrētām tirzniecības aktivitātēm, tātad uh, e, valstu parādi. Un um, treškārt, kāds tad ir pieļaujamais izmērs Uh, iekšējai un ārējai grupas pakļautībai galvenajām kredīti institūcijām. Tātad, jo nestiprāka būs šī siena, kas nodala uh, galvenās uh, bankas aktivitātes no grupas tirniecības aktivitātēm, jo mazāk efektīva būs reforma. Uh, Kādas tad ir iespējamās eh, struktūra banku reformas sociālās izmaksas? Par to jau ir ticis runāts, un es pieminēšu tikai svarīgākos aspektus. Pirmkārtām izaugsme. Tad, kad tiek uzlikti regulējoši ierobežojumi bankām, tad ir jāuzdod jautājums, vai tas nesamazinās aizdevums firmām un mājasēmniecībām. Uh, Pašreizējos Eiropas Savienības apstākļos es uzskatu, ka par to nevajadzētu uztraukties. Pirmkārtām ir pierādījumi, ka Eiropā ir pārāk daudz banku, un 2014. gadā SRB ziņāmā par to jau bija rakstīts, proti banku nozare ir sasniegusi tautas izmērs, kur tā vairs nerada nekādas pozitīvas sekas ekonomikai. Otrs iemesls ir tas, ka Ja runa par IKP, tad šīs pozitīvās attiecības starp finanšu attie, attīstību un ekonomisko izaugsmi ir pazudušas. Kā jau norādīja Gutkārta kungs, visticamāk, kredītu radīšana vairāk ir vērsta uz nekustamā īpašumu nozari, kur ir zemāka ražošanas izaugsme nekā ražošanā. Un jo vairāk kredīti izplešas, jo tie ir mazāk peļņa nesoši. ESRB um, banku ziņojumā tiek arī norādīts, ka galvenās problēmas Eiropas Savienībā galvenokārt nāk no lielākajām bankām. Tās ir tās bankas, uz kurām attiecas nodalīšana, kas ir paredzēta direktīvas projektā. Tas nozīmē, ka ja lielāko 20 banku aktīvi atbilstu uh, nomināliem IKP kopš 96. gada, tad banku sistēmas izmērs būtu aptuveni tāds pats 2012. gadā kā 98. gadā. Un tas, ka šis banku sektors ir gandrīz dubultojies relatīvi pret eh, IKP, ir galvenokārt tāpēc, ka ir šīs 20 lielākās bankas. Tagad par tirgus likviditāti. Kā jau tika pieminēts, pastāv bāžas, ka struktūra banku reformas iespējamās izmaksas varētu uh, likt lielākajām balkām sniegt eh, dīlinga pakāpojums vārspirkt tirgu, lai nodrošinātu savus izmērus. Taču varbūt eh, tas eh, ir pārāk strikti, ja runa par tirgus likviditāti. Pirmkārtām Eiropas Savienības priekšlikums aizliedz tirdzniecību, bet pieļauj tirgus veidošanu zināmos apstākļos. Otrakārt, pat ja bankas samazinātu uh, Un jo īpaši šeit ir runa par lielākajām bankām, ja tās samazinātu tirgus veidošanas aktivitātes vairs pirgu tirgu, tad tās varētu aizstāt citi likviditātes nodrošinātāji, ko pašlaik izslēdz lielo banku iespējas nodrošināt šķērs subsīdijas savām tirgus veidošanas aktivitātēm. Šī banku aizstāšana ar citiem tirgus veidošanas starpniekiem varētu arī tikt atvieglota, jo notiks pārēja no neskaidrajiem un sadrumstalotajiem OTC tirgiem, kam parasti dod priekšroku lielas bankas, jo tiks izveidoti caurzmi centralizēti tirgi ar um, elektronisku tirgošanos. Ja tiktu uzskatīts, ka tirgus likviditāte tiks subsidēta, subsidēta tāpēc, ka mm, tirgus spēki to nenodrošina, tad Iespējams, ka ir arī citi tiešāki, caurdzamāki un efektīvāki veidi, kā veicināt tirgus likviditāti. Vajadzētu izvairīties no šādiem apkārtējošiem uh, veidiem, kā subsidēt tirgus likviditāti, jo šādā veidā šīs netiešās uh, subsīdijas var radīt uh, sociāli nelabvēlīgas sekas. Our... Paldies, Pagāno kungs. Nākamā runātāja ir. Prž... Uh, Zevorskas kundze, viņa ir vecākā analītiķe Finance Watch organizācijā. Uzreiz, lai ietaupītu laiku, došu jums vārdu. Paldies priekšādētājiem! Tiešām man ir ļoti liels gods būt šeit kā Finance Watch pārstāvēji un piedalīties šajā uzklausīšanā par banka struktūra reformām. Uh, Tā kā mums nav īpaši daudz laika, tad savā uzstāšanās reizē gribu pievērties sakām, kas būtu efektīvām struktūra reformēm no finanšu pasaules perspektīvas raugoties. Ja ir trīs lietas, kas, ko es jums drīkstā teikt, tad tas būtu, lūk, pirmām kārtām efekt, efektīvas banku struktūra reformas ir vērstas uz sistēmisko risku risināšanu, un tam ir vairāk makroekonomisks fokus. Tas turklāt papildina mik, e, mikro piesardzības režīmus, kā, piemēram, kapitāla prasības un e, noregulējumu. Šāda veida divi režīmi var e, var tikt ietvert vienā institūcijas e, perspektīvā. Otram kārtām galveno sistemiskos riskus, e, kas jāsamazina struktūra reformām, ir faktiski tālākās pārējas, jeb, pielipš, e, jeb infekcijas risks. Te runājam par noguldījumu sistēmām. Un visbeidzot, struktūra reformas ir vēstas uz uz šo biznesa modeli, kur ir banka ir pārāk liela, lai, to, lai tā ļautu izgāzties. Tas neapdraud mazās un vidējuma izmēru universālas bankas. Gluži otrādi tas palīdz pēcināt tirgus disciplīnu un konkurenci, novēršot tirgus eh, kropļojumu. Bet pirmais piedziņos detaļās ļa, un sekās ļaut man jums vispirms pastāstīt par tās augto regulātoru paradokstu. Parensvoč ir pārliecināts, ka bankām joprojām ir vajadzīgs kopējs eh, pašu kapitāls un mazāks vīru, lai lai pretotos nākotnes šokiem. Savukārt tādas bankas, kas ir pārāk lielas, ne, var dzīvot ar ļoti nelielu kapitālu, bet ja visā sistēmā ir stress, tad tādā gadījumā eksante kapitālu daudzumu palielināt eh, nebūtu saprātīgi, lai glābtu viņas no izgāšanās. Finansvač uzskata, ka efektīva struktūra reforma ir tāda, kas insulē kritiskās banku funkcijas, piemēram, noguldījumu pieņemšanu maksājumu sistēmas no pārliecīga riska, kas izriet no pārliecīgas tirniecības un īpaši tirniecības ar atvesinātiem in instrumentiem. Tas varētu šķiet tāds attāls risks, bet 2008. gadā pastāvēja pavisam reāli iespēja, ka mm, visa šī struktūra varētu nobrukt. Kā augsta līmeņa ekspertu grupa ir strādājuši šai kontekstā Un abām, konstatēja, ka abām stratēģijām ir vajadzīga, vajadzīga zinām drošība, ja notiek tirnesība ar vērtspapīriem. Efektīva reforma joprojām var noteikt skaidrus eksanta noteikumus un mazināt patvaļību, bet ir jā, nedrīkst ļaut kredīt iestādes tūks nevar sakot līdz efektīvām normām ir jāveicina ticību vienotam tirgum pastāv dažāda veida bažas, kas saistītas ar efektīvu struktūru reformu sakām. Pirmām kārtām jāatzina, jāzīmē, ka tas pārsvarā attaicis uz individuālu iestāžu bažām banku sektorā. Uz privātām izmaksām vispārējās sekas nereti netiek ņemtas vērā. Gribu pievērsties īs, īsumā tās augtiem negatīvajām sakām, kas būtu šādām uh, reformēm. Pirmām kārtām, ja tirniecības aktivitātes tika nodarbināts, tad kopējais universālās bankas modelis tiktu apdraudēts. Tik zustu tā tie priekšo, tā, tās priekšrocības, ko dod dažādošanas darbību un arī e, apjomietaupīšana ne, nevarētu tikt izmantot. Pavisam īsts skats uz ECB konsolidētiem banku datiem parāda, ka pastāv skaidra koncentrēšanās 20 lielākajās bankās sektoros struktūra reformas, kas būtu vērsts uz šīm 23 lielākajām bankām, pievērstos tādiem biznesa modeļiem, kas ir pārāk lieli, lai ļautiem izgāties, bet ne, nebūtu atbilstīgi mazākām universāla bankām, kas ir ārpus šī aptvēruma. No mikro piesardzības līmeņa raugoties, kā pirms krīzes, būtu daudz labāk, ja mazā, mazās bankas gūdot lielāku priekšroku no dažādības, dažādošanas. Tāpat laikā šobrīd tas joprojām var būt arī nestabils, jo tās pakļautas tām pašām bankām ļoti dažādotas. Universāla bankas drīzāk var būt drošas, un tas ir svarīgs punkts svarīgi ir nevis tas, kad ir viena banka nonākusi problēmās, bet gan tad, ja visas bankas piedzīvo grūtības vienlaicīgi. Uh, atbilstīga mikro piesardzība un makroekonomiskā piesardzība ir vajadzīga. Efektīvas normas tāpat laikā ļautu tirniecības iestādēm būt banku koncernā un nodarboties ar dažādotu darbību. Tālāk e, pierādījumi ir ļoti dažādi. Atsevišķi pētījumi liecina, ka tad, kad valsts subsīdijas tiek ņemtas vērā, tad pazūd e, apjomu ietaupījumu. Otrām kārtām tiek teikts, ja tirzniecības darbību nodala, tad tirzniecības institūcijas biznesa modelis nebūtu dzīvot spējīgs, jo izmaksas pieaugtu. Un tādā gadījumā pat varētu pazust no tirgus vispār. Rēģēt uz šo argumentu es vienmēr sāku, runāju par ASV, kur uzņēmē darbība zēla pēc šādas nodalīšanas varētu konkrētajai struktūrai arī ļaut tomēr nodarboties ar zināmu tirniecības, ierobežot tirniecības daļu. Galvenais finansējuma avots būtu pašu kapitāls, efektīvas nodalīšanas gadījumā finansējuma izmaksas varētu pieaugt. Noslēgumā. Tas fakts, ka mēs spriežam par to, kā īstenot struktūra reformas un nevis par to, vai to darīt, liecina, ka ekon locekļi ir atzinuši to, ka reformas ir vajadzīgs, tas ir pozitīvi, bet reforma nepieciešamības, reformai jābūt sa saprātīgai, efektīvai. Ja me, ja sliekšņa vērtības un skaitļi ir pārāk devīgi, vai tiek pārāk savukārt noteikts liels ierobežojums, tad tādā gadījumā tas būs tikai kārtējs birokrātiskais pasākums un nepie kā nenovedīs. Thank you, Mrs. Pelzivovskā. Sorry for hurries up so much, but I give directly the floor. Satvenojos, ka es jūs tā steidzinu, bet uzreiz došu vārdu nākamajam runātājam, un tas ir Kremas kungs. Esam ļoti pateicīgi, ka varējāt šeit ierasties jo jūs tikāt uzaicināts ļoti vēl, vēlu, lai aizstātu kādu runātāju, kas nevarēja ierasties. Jūs esat no BBVA un jūs esat vienīgais panelis, kas faktiski patiešām strādā lielā universālā bankā Kremskungs. Jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Godātie komitejas deputāti, viesi, dāmas un kungi, es paldies par šo laipnu uzaicinājumu. Esmu pagodināts, ka dodat man iespēju runāt ar jums par šo tēmu ne tikai manas iestādes vārdā, kas ir la, liela universāla Spānijas banka, bet arī runāju kā Eiropas Banku federācijas ekspertu grupas pārstāvis, kas strādā pie banka struktūra reformām manas runas mērķis ir censties paskaidrot, kāpēc komisijas priekšlikums par banku struktūru reformām ir nepieciešams uh, nav nepieciešams un ir nepamatots. Es plānoju runāt par trim galviem jautājumiem - banku regulējošo reformu darbu kārtību, universālas bankas lomu un atsevišķiem mikrolīmeņa iet mik atsevišķām mikro līmeņa ietekmēm, ko radītu ierosinātais dokuments. Pirmām kārtām gribu uzsvērt, cik ļoti daudz un dažādi ir pasākumi, kas jau šobrīd tiek īstenot un apspriest Eiropas un globālojos regulātoros. To mērķis ir spēcināt finanšu sistēmu. Vairāk kā 40 finanšu reformas iniciatīvas jau ir pieņemtas kopš 2008. gada. Redzamākās to skaito, piemēram, ir kapitāla, sviru un likviditātes pakotne un banku um, glābšanas un darbības noregulējuma direktīva, kas jau šobrīd piedāvā banku regulātoriem pilnvars, kas ļauj mainīt banku struktūru, lai pārliecinātos, ka tā ir finansiāli stabila un maksātspējīga uh, un darbību darbība iespējams noregulēt. Turklāt iniciatīvas ir arī uzsāktas globālā līmenī, lai spēcinātu ietvaru, piemēram, attiecībā uz atvasinātajiem tirgus instrumentiem, un, lai pārskatītu tirniecības darbības ietvaru. Turklāt Tālāk tiek attīstīta e, obligātā um, zaudējumu absorpcijas kapacitātes prasību izstrāde pārobežu globāli sistēmiski svarīgajām bankām. E, tā, lai risinātu šo jautājumu ar bankām, kas ir pārāk liels, lai ļautu tam izgāst, izgāsties. Visbeidzot, Eiropas uzraudzības e, iestāde un arī vienotais Eirozonas uzraugs pilnīgi noteikti uh, rada maiņu līdzšinējā pieejā banku uzraudzības jautājumiem, padarot uzraudzību daudz centralizētāku, intensīvāku, efektīvāku un tādu, kas var nodrošināt konkrētas rīcības vajadzības gadījumā. Otrām kārtām gribu pāris vārdos runāt arī par universālajām bankām. Universālo banku, universālās bankas ir Eiropas banku sistēmas spēks un stiprā puse. Pētījums, ko veicis Eiropas centrālā banka, liecina ka ieņēmumu dažādošana, kas izriet no tās, pilnīgi noteikti šīs plaši bāzētās universālās bankas daudz labākā pozīcijā, tā lai tās var atbalstot, atbalstīt korporatīvos un MVU klientus ekonomikas lejupslīdz laikā vienlaicīgi universālās bankas padarot par būtisku elementu Eiropas saucēmniecības attīstībā. Universālas bankas modelis ir sev pierādījis kā viens no pretoties spējīgākajiem nesenajā finanšu krīzē. Kā saka Startautiskais valūtas fonds, Tas fakts, ka mazākas bankas bieži vien tika glābtas no ārpuses krīzes laikā, ierosina, ka šajā gadījumā nav nepieciešama ierobežojuma attiecībā uz darbības apmēriem. Turklāt vajadzētu atcerēties, ka universālās bankas ne tik vien piedāvā pakalpojumus komerc tirgumu un MBU segmentam, bet vienlaicīgi rada arī likviditātu un ar, ar asociētos pakalpojumus Eiropas finanšu tirgos. Turklāt, kā norāda ECB savā atzinumā par komisijas priekšlikumu, ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt tirgus veidojošās aktivitātes, lai, nu, lai paturētu vai vismaz palielinātu aktīvu un tirgus likviditāti, e, mē, padarītu mērenu cenu svārstību un palielinātu vērtspapīru tirgus, pretoties spēju šokiem. ECB turklāt arī uzsver, ka šī tirgus veidošanas darbība ir ārkārtīgi svarīga finanšu stabilitātei. Ir svarīgi īstenot, un, un tas nozīmīgi, lai varētu īstenot e, līdzinā kārtā. Uh, monetāro politiku un finansēt ekonomiku. Tomēr, kā tiek teikts, sākotnējais e, ieteikums, ne, ieteikums negatīvi ietekmētu motivāciju, kas ir universālām bankām veikt šādu veidu tirgus vedošanas darbības. Tā rezultātā samazinātos tirgus likviditāte tādiem instrumentiem kā uzņēmumu obligācijas, uh, un tādējādi finansējums tiktu apgrūtināts. Tiktu arī skādēts banku lomai kapitāla tirgos, kas eh, savukārt apdraudētu kapitāla tirgus savienību, kas darbojas kā alternatīva MVU finansēšanai. Sākotnējais priekšlikums par banku struktūru reformām tāpēc ir pretrunā ar Eiropas nodarbinātības un izaugsmas darba kārtību un tās mērķi atjaunināt ilgtermiņa finansējumu iespējas pirms es pārēju pie secinājumiem, gribu uzsvērt pāris ietekmes, kas pilnīgi noteikti rastos e, šāda veida nodalītām struktūrām. Pirmām kārtām tirzniecības struktūras sapazināsies ar palielinātu finansējumu izmaksu. 2014. gada marta Francijas bankas pētījums liecina, ka šāda veida pieaugums būtu apmēram par 220 bāzes punktiem, 2,2%. Šāda veida palielinājums pilnīgi noteikti samazinās e, kapacitāti nodrošināt tirgus veidošanas pakalpojumus pakalpojums. Kā EC, uzsvērts ECB atzinumā, šāda veida nodalīšana pat par sevi neatrisinās jautājumu par bankām, kas ir pārāk liels, lai ļautām izgāzties. Sēkas šāda veida obligātai nodalīšanai būtu pirmām kārtām. Ne, klient, uz klientiem orientētu pakalpojumu koncentrēšanās pāris lielāko tirgus spēlētāju rokās. Otrām kārtām pieaugoša konkurence no ārpus ES iestādēm Eiropas finanšu tirgu un visbeidzot likviditātes samazināšanās Eiropas finanšu tirgos papildus turklāt, ņemot vērā īpašās prasības, kas būtu komercbankām un MBU e, patērētājiem, šeit runājot par e, īpašām tām pielāgotām transakcijām, pamat kredīti iestāde redzētu, ka tās iespēja piedāvāt produktus un, un ierobežot savus riskus būtīgi, būtiski samazinātos, tādējādi traucējot paredzēto MBU tirgus darbību. Turklāt e, līdzekļu izmaksas arī pieaugtu, ņemot vērā, ka finanšu tirgū būtu samazinājusies likviditāte. Un tāpēc es secinu. Es ierosinu vispirms būtiski pārskatīt pašais uz gadu nolikto priekšlikumu. Pārskatīšanai turklāt jānotiek ņemot vērā pašreizējo jau notiekošo regulējošā un uzraudzības ietvera pā, pārveidošanos banku sektorā, un turklāt to vajadzētu saskaņot ar Eiropas komisijas mērķiem tādās jomās kā ilgtermiņa izaugsmes, ilgtermiņa finansējuma nodrošināšanā, un turklāt mērķis, kas paredzēti tālākai Eiropas kapitāla tirgus savienības attīstībai. Paldies par uzmanību! Thank you, Mr. Grēmā. Paldies, Grēmas kungs. Tas ir ļoti interesanti, un tas, ka tas ir ļoti interesanti, to varēja nolasīt no jūsu blaksētātāja sejā. Uh, Un nākamais runātājs vai pēdējais šajā grupā ir Dirks Volters, izpildirektors no bankas Čeivan Breda. Un viņš stāstīs par nelielu privātu bankas perspektīvu. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji, paldies visiem par šo ielūgumu un iespēju šeit izteikties. Uh, Jā, mēs visi saprotam un augstu vērtējam, ka mazās bankas arī varētu, ir aicināts uz šo debati, lai stāstītu par to, kādas banku aktivitātes ir būtiskas, lai turpinātu apkalpot klientus. Eh, Van Braids banka ir neliela privāta klientu banka, kas eh, specializējas eh, pakalpojumu sniegšanā MVU un atsevišķiem klientiem. Mēs, mums ir savas tirzniecības aktivitātes, nu, tās ir ierobežotas, un tomēr eksistē, tā, tās eksistē. Tagad būs ar šiem piemēriem. Uh, Mēs esam MVU banka un tādā veidā mēs palīdzam mūsu klientiem starptautiskā tirsniecības finansējumā. Piemēram, kā MVU mēs eh, saņemam eh, maksājumu ASV dolāros un, un trijos mēnešos mums ir jāfiksē šī apmaiņas likme ASV pat eiro un mums ir. Uh, arī attiecīgi jānosaka ar mūsu finansiālā pozīcija tirgu ar mūsu partneriem. Mēs labprāt veicam savu darbu, palīdzam reālo ekonomiku, mēs iesaistamies MVO finansēšanā, bet mums nekad nav atvērts pozīcijas. Un, ja struktūra reformas neliks privāt klientiem apturēt šos pakalpojumus, tad es tam nepiekrītu. Protams, mums ir neliels uh, pozīcijas pragmatiski. Mēs noteikti tās liekšņa robežās tomēr veicam šīs tran transakcijas kā pieļauts. Un šeit Forex riski arī jāņem vērā. Ja mēs gribētu uh, nodrošināt mūsu pozīciju, eh, pozīciju kas, ko, ko izraisa transakcijas ar klientiem. Mums ir nepieciešams likvīds tirgus, nepieciešami citi eh, um, spēlētāji tirgu, kas sniedz šo likviditāti. Te ir tā kā tirgus veidošana. Lai gan ir diezgan grūti atdalīt eh, šo tirgus veidošanu no Eh, likviditātes nodrošināšanas un eh, tirzniecības eh, šo nodalītību būtu, tomēr tas ir iespējams. Un šeit ir ideja tāda mm, priekšlikums sniegt uzraugošajām iestādēm zināms darbības ierobežojums, tas ir pieņemami. Uh, bet mums ir jāatcerās, ka tirgus veidošanas un likviditātes aktivitātes iesākumā nāk no tirgus. Te ir pie, pieprasījums no klienta, kas grib nodrošināt savu pozīciju. Un, ja jūs organizējat šo aktivitāti tādā veidā, tas ir iespējams, bet tas nozīmē, ka tirgus veidošanas aktivitāšu vadītājam nav nekādas mehānismi, atalgojums, lai varētu veicināt šo aktivitāti, tiek nodrošināta vajadzīgā likviditāte, un tad tiek domāts par to, kā organizēt visu pārējo. Tātad no aktīviem pasīviem runājot. Jebkura banka ir aktīva tirgotāja un galvenā funkcija bankai ir mm, pārveidot šos depozītus par kredītiem. Un tas viss ar klientiem, bet katram, katrai bankai ir nepieciešams likviditātes uh, buferis, un mēs šo likviditāti pērkam finanšu tirgu, šos aktīvus. Un tāda ir realitāte, jebkurā bankā. Uh, Mēs uh, pērkam arī atvesinātos instrumentus, uh, lai nodrošinātu uh, no aktīvu puses un arī, nu, lai nodrošinātu attiecīgi maksājumus klientiem nopērkot atvasinātos instrumentus vai arī finansiāli tirgo veicot iepirkumus. Tas ir kaut kas tāds, kas piemīt jebkurai komercbankai kā neatņemama aktivitāšu sastāvdaļa bet um, šis fakts nav alibi. Tas nepieļauj neierobežotas tirdzniecības aktivitātes visos tirgos. Mūsu bankas filozofija ir tāda, ka um, ja klients ir nobijies no finanšu tirgus, baidās, ka tur būs svārstības, viņš nes depozītu uz banku, tad um, viņam nav tādas gaidas, ka tas tiks pārvērsts par instrumentu finanšu tirgu. Uh, varbūt ne tikai klienti, bet šeit runa arī par bankas kapitālu un ir jāpieļauj tirzniecību. Tomēr bankas pašu kapitāls tas ir mm, tā kā bufers, kas absorbē neparedzētus zaudējumus dēļ kreditēšanas. Un tas ir tirzniecības aktivitātes pamatā. Un uh, Pretējā gadījumā mm, nav iespējams investēt, veidot komerciālas aktivitātes pret eh, klientiem. Mums eh, pārpalikums no kapitāla būtu jāsadala akcionāriem, un akcionārs tad lemj, kur tad finanšu tirgu ir vēlēšanās investēt. Tirzniecība ir balstīta uz principu, ka inteliģenti cilvēki pieņems lēmums par pēļņu atklātā veidā finanšu tirgus. E, varētu būt bīstami, ka šāda veida aktivitāte tiek finansēta tikai ar depozītiem e, vai arī izmantojot bankas kapitālu, kam būtu jābūt kā buferim, ka e, tad šeit ar šādām aktivitātēm varētu stimulēt apgrozījumu tirgu, uzlabot finansiālo institūciju situāciju. Dāmas un kungi, es esmu lepns būt par banķieri, tradicionālās komercbanku aktivitātes, ko paredzēts transformēt depozītus par kredītiem. Tam ir liela vērtība sabiedrībai. Šī aktivitāte ietver arī transakcijas finanšu tirgūs. Šī darbība uh, ietver arī, zinām, sirdniecības pozīcijas, mums ir arī portvels, kā likviditātes bufers, arī dažādi aizsardzības mehānismi, hedgings, kas atkarā pozīcijas no, no dažādiem darījumiem, un mums ir jānodala šīs aktivitātes un mēs uzskatām, ka tāda banku reforma ne tikai stiprinās finanšo stabilitāti, bet arī radīs vienādas spēles noteikumus banku pakalpojumu joma. Paldies, un tagad deputāti varētu uzdot jautājumus referentam un ēnu referentiem. Būs viena minūte laika, sakarā ar to, ka mums nav daudz laika aplicis, un mm, vajadzētu arī pateikt, kam jautājums ir adresēts. Tālāk ir divas minūtes atbildē. Mums vēl ir desmit papildu minūtes tulkojumam. Es eh, ceru, ka jūs saprotat, ka eh, referentam ar referentiem ir tikai viena minūte paredzēta. Langena eh, kunga komentāra rēģēšanai es gribētu arī organizēt brīvo mikrofonu, dodot iespēju arī citiem izteikties. Sāksim ar mūsu referentu Hokmarka kungu. Paldies, es izteikšos ļoti īsti. Vispirms eh, šķiet, ka šeit ir tāda vispārēja mm, sapratne, ka eh, lieli riski specializētās banku aktivitātēs un par to ziņojumā ir skaidri pateikt. Un parādījās arī šī ideja pirmajā panelī. Un tagad gribētu uzdot to pašu jautājumu arī otrā paneļa runātājiem, vai jūs piekrītat tam, ka vislielākie riski ir saistīti privātu klientu apkalpošanā pret, um, pret um, šo mm, kapitāla sektoru. Un uh, kādā veidā jūs atšķirat šo likviditātes nodrošināšanas funkciju no privāta klienta apkalpošanas? Es šeit nerunāju par um, pašu tirdzniecību, bet par atšķirības ar šīm tirdzniecības formām. Vai tas bija visiem adresāts jautājums vai otrā paneļa locekļiem? Varbūt jūs varētu ļoti īsi atbildēt, sāksim no kreisās uz labo. Jā, es piekrītu, ka nekustamā īpašuma sektora kreditēšana būviet māju vai tam līdzīgi. E, tas ir galvenais determinants bijis krīzes laikā. Arī priekšējās krīzes laikā tas pats. Tomēr es nepiekrītu, ka ka problēma ir saistīta tikai ar um, tām bankām, kas ir finansējuši darījums ar nekustamo īpašumu. Jo viens no dzinējspēkiem krīzes laikā ir pārpakošana, ir krīze, kas izriet no nekustamā īpašuma kreditēšanas, un tālāk uh, šis fenomens pārcēlās uz finansiālo sistēmu, attiecinoties arī uz atvesinātiem instrumentiem. Uh, Šeit ir divas lietas. Nekustamā īpašuma kreditēšana ir riska avots kā arī mm, finansiāla vērtspapīru aktivitāte, kas ir saistīta ar pirmo, jo mm, vērtspapīru darījumi ir kā mm, multiplikators, kas pavairo riskus, kas izriet no darījumiem ar nekustamo īpašumu. Tālāk eh, jūs jautājums par tirgus veidošanu, es jau par to runāju, ka tad Kad mēs runājam par, eh, ris, par riskiem, kas eh, varētu materializēties kā likviditātes samazinājums pēc sadalīšanās, mēs ne, aizmirstam ņemt vērā, ka banki ne tikai, bankas ne tikai eh, dod šo likviditāti, ir arī hedge fondi un citi fondi, citāda veida starpnieku organizācijas, kas potenciāli arī varētu sniegt likviditāti finanšu tirgos. Mums ir jāņem vērā tas, ka tā kā lielākās bankas varētu būt sliktākā pozīcijā sniegt šo likviditāti, šie citi vidutāji varētu to darīt labāk. Paldies! Jūs tiešām izrunājāt laika ziņā visu atbilžu laiku. Kolēģi, ja jūs gribat, varat kaut ko piebilst, ja ne, tad ne. Tikai ļoti īsi komentārs attiecībā uz specializētām bankām. Jā, es teikšu, ka tiešām ir problēmas bijušas ar privātajām bankām un arī bankām, kas ir uz uh, hipotekāro darbību fokusēts, bet varbūt viņi ir pārāk uh, daudz ir kreditējuši Ja mēs gribētu lielās bankas nodrošināt ar vērtspapīriem, te mēs varētu Gudham kungam vaicāt, viņš ir pārdzīvojis trīs krīzes apvienotā karaliste. Un iepriekšējās krīzes bija apturamas, bet šajā gadījumā tas bija savādāk, jo risks parādījās dažādās formās, dažādās vietās sistēma. Sakarā to, ka riski nebija pareizi izvērtēti. Tālāk nākamais runātais. Es centīšos uz trim jautājumiem atbildēt ļoti ātri par specializēto mm, banku pakalpojumu pret diversifikāciju. Mēs visi piekrītam, ka diversifikācija ir saistīta ar riska mazināšanu banku pasauli par likviditāti un tirgus veidošanu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, un kāpēc valdība obligācijas nav ietverts priekšlikumā, ir iemesls, ka likviditāte valsts obligācijām ir ļoti svarīga tad e, situācija finansēt nekustāmo īpašumu vai nē. E, stiprāka pārvaldība e, labāka varēs uzraudzīt šos riskus nekā tehniski juridiska atdalīšana. Uh, es gribētu runāt par ekonomikas finansēšanu. Un no akadēmiskā viedokļa ir tā, ka ir jānodrošina simetrija, ir uh, Jāpaskatās uz galvenajām problēmām, kas saistās ar MBU finansēšanu, un tie ir runa par tādām specializētām bankām, kam ir ļoti ciešas attiecības ar saviem uh, klientiem, un tieši tāpēc tās arī var vislabāk nodrošināt simetriju un sniegt atbalstu reāli ekonomikai, balstoties uz uh, bankas bilanci un tajā atrodošamies aktīviem. Tā ir arī garantija noguldījumiem. Paldies! Pirmais ēnu referents Jakobs von Weizegers. Es gribētu aicināt visus ēnu referentus izteikties tikai vienu minūti un uzdot jautājumus, kuru var atbildēt divu minūšu laikā, tāpēc, ka mums ir atlikušas 20 minūtes ēnu referentiem un noslēguma vārdiem. Paldies, priekšādātāji. Man ir jautājums profesoram Marko Pagano. Viņš pieminēja ziņojumu Eiropas sistēmisko risku padomēji, un šajā ziņojumā jūs rādāt, ka jūs skatāties uz struktūrālajām izmaksām, kas īstenībā pieaug tad, kad eh, pieaug bankas izmērs un tad, kad palielinās arī tās aktivitātes, kas nav saistītas ar aizdevumiem. Tātad aizdevumi pret eh, kopējiem aktīviem ir tāds kā parametrs, lai to izmērītu. Man jums ir jautājums, vai jūs rekomendētu, ka šis parametrs aizdevumi pret eh, kopējiem aktīviem tiktu izmantots tad, kad tiek veiktas struktūra reformas lielās bankās un tiek izvērtēts, vai kaut ko vajag nodalīt vai nē. Īsa atbilde. Jā, tas varētu būt noderīgs parametrs, iespējams to vajadzētu lietot kopā ar citiem. Lai es varētu sniegt eh, jums pilnīgu atbildi, mēs eh, nedrīkstam šeit izslēgt citus līdzīgus parametrus, piemēram, uh, iesaistīšanās eh, tirdzniecības aktivitātēs. Šīs eh, aktivitātes, kas nav saistītas ar aizdošanu, nav tikai tirzniecība, tās varbūt arī citas darbības, kas arī var nospēlēt savu lomu. Tātad mana atbilde ir jā, bet ar iebildēm. Paldies! Nākamais runātājs eh, Kamāla kungs no EKR. Viņš vairs nav zālē, tāpēc Jautāšu, vai vēl kāds ir no EKR šeit klāt, kas aizstātu Kamelkungu? Nē, tad uzreiz Aldē Silvīgu Lāru lūdzu. Pavisam īsts jautājums. Kāda ir jūsu strateģiskā vīzija? Es jau iepriekš jautāju, kā mēs varētu finansēt Eirozonu un Eiropu tādā neatkarīgā veidā tuvākajos gados. Vai jūs domājat, ka tās ir tādas īstas struktūra reformas, varbūt tā ir labāka uzraudzība, varbūt mēs varētu izmantot kaut ko citu, SRB lomu un tā tālāk? Kā man nodrošināt, ka mūsu ekonomikai ir neatkarīgs finansējums? Kam jūs uzdodat eh, šo jautājumu? Uzdošu to Finance Watch pārstāvēji, jo uh, mums ir uh, tā priekšrocība, ka runātāju vidū ir arī viena sieviete. Paldies! Ja mēs vēlamies nodrošināt reāli ekonomikas finansējumu, mums ir jāatrod stabilitāte, mums ir jāsamazina sistēmiskie riski. Es jau pieminēju savā ievadrunā, ka, manuprāt, sistēmiskie riski, kas izriet no pārmērīgas tirgošanās un jo īpaši tirgošanās ar derivātiem, eh, reāla ekonomikai ir īsta katastrofa. Mēs vēlamies izvairīties no vēl vienas krīzes, tādas pašas kā agrāk. Un uh, atgriežoties tagad apvienotāja karalistē, ļoti labi, ka šeit ir klāt Gutharda kungs. Apvienotā karaliste uh, pazaudēja pēdējā krīzē uh, seškārtīgu IKP. Es nemaz šeit nevēlos runāt par bezdarba rādītājiem citās valstīs. Tātad mums ir jāskatās uz sistēmiskajiem riskiem un finanšu stabilitāti. Tie ir mūsu mērķi, lai mēs varētu atkal pievērst bankas reāli ekonomikai. Nu, tāda īsa atbilde. Paldies! Nākamais ēnu referents Fabio de Macī no Goja. Uzdošu jautājumu pa Gāno kungam. Tikai jau pieminēt ziņojums attiecībā uz uh, aktīvu proporciju. Un jūs teicāt, ka noguldījumu institūcijām nekas neliedz pirkt specializētus instrumentus no citām iestādēm, ja uh, rodas eh, kaut kādas bāžas par tirgu uh, likviditāti un kapitāla tirgus finansēšanu. Vai jūs uzskatāt, ka tas palielinātu finansēšanas izdevumus MVU un kapitāla tirgus finansēšana, vai tā vispār ir iespējama MVU? Nu, kam jūs uzdodat šo jautājumu? Pagāno kungam. Man vēl atlika 15 sekundes, tiešām žēl. Pagānā kungs, lūdzu. Gribētu teikt, ka finansējuma plūsma uz MVU pašlaik tiek kavēta, un to kavē citi lieli spēlētāji finanšu tirkos, galvenokārt Eiropas valdības viens no labākajiem veidiem, kā reaktivizēt aizdošanu maziem izdējiem uzņēmumiem un uh, firmām, kas uh, mums rada ļoti lielas bažas. Būtu uh, izvairīties no tādas kā izkaisīšanās pa Eiropu. Filips Lamberts Manā, mans jautājums ir uh, Klementkungam. Es vēlētos jums pateikties, jo iespējams, ka mums ir viens un tas pats mēķis attiecībā uz enerģijas taupīšanu un energoefektivitāti. Jūs sniedzāt ļoti labus padomus parlamentam vairs nestrādāt pie šīs iniciatīvas, lai mēs varētu ietaupīt enerģiju citiem mērķiem. Jūs runājāt par ekonomikas uh, izglābšanu Un šķiet, ka šis padoms no banku nozares puses ir patiešām apsveicams. Mums vajadzēja jūs vairāk uzklausīt, tad mēs būtu varējuši izvairīties no lielās 2008. gada katastrofas, kuru visticamāk izraisīja muļķa politiķi. Jūs teicāt, ka jūs eh, saviem klientiem varat piedāvāt dažādus pakāpojumus, un beigās eh, bilancēs neparādās vispār nekāda riski. Uh, jo jūs šeit eh, sadarbojaties ar investīciju bankām. Ja tas ir iespējams Van Brēdam, kāpēc tad tas nav iespējams jums? Ja jūs pašlaik varat nodrošināt eh, tādas aktivitātes par subsidētām izmaksām, es kā tirgus liberāls gribētu, lai klienti maksā reālās izmaksas, nevis nodokmaksātāji subsidē šīs izmaksas. Paldies par jūsu jautājumu. Tas patiešām ir komplicēts un interesants jautājums. Man nav skaidrs atbildes. Paņemšu tikai mazas daļiņas no šī jautājuma un padomāšu, kā universālā banku sistēma var dot risinājumus Eiropas ekonomikai, jo īpaši MVU. Is, uh, uh the... Struktūrālo institūciju risku ierobežošana ir kompleksa situācija. Šeit nav runa tikai par aizdevumiem MVU, te ir runa par veselu rindu dažādu pakāpojumu sniegšanu MVU, kas MVU ir ļoti būtiski, jo um, MVU ir ļoti svarīgi izvairīties no dažādiem riskiem. Valterkungs ieteica dažādas aktivitātes, piemēram, mm, izmantot ASV dolāru un eiro maiņas kursu, uh, Tāpat arī varētu izmantot dažādus citus instrumentus. Uh, in this case, um, corporate institutions provide this kind of services to their uh, small medium enterprise. Tāpat arī var izmantot uh, dažādus citus uh, instrumentus, kas ļautu maziem vidējiem uzņēmumiem eksportēt uz ārvalstīm. Tātad īsnībā šeit ir runa par dažādu bankas darbību izmantošanu, kas varētu sniegt savu palīdzību konkrētās jomās. Bet eh, ir skaidrs, ka mēs nevaram šeit nodrošināt eh, izmaksu efektivitāti. Nu, ne, nevaru uz tik komplicētu jautājumu atbildēt, sniedzu tikai tādas nelielas atbilžu druskas. Kas tad seks izmaksas vai nodokļu maksātājs? Pēdējais āna referents - FDD grupa Marko Zanī. Paldies. Es gribētu uzdot jautājumu pa Gauno kungam. Par derivātiem. Es uzdošu jautājumu jau pirmajam panelim, bet eh, nesaņēmu atbildi. Ja būs banku nozares reforma, būtu svarīgi nodrošināt eh, tādu neatkarīgu instrumentu, uh, kas ļautu izvērtēt riskus. Tas ir ticis darīts ASV, piemēram, 2008. gadā. Te ir runa par banku riskiem, un tāpat arī nākotnē jādomā par crowdfunding, kas varētu būt jauns uh, resurs finansēšanai, un arī instruments uh, kredītu risku samazināšanai bankās. Tas nozīmē, ka šis banku risks tiktu pārnests uz šo jauno rīku. Vai jūs domājat, ka uh, tas ir iespējams, jo šķiet, ka šis rīks kļūst arvien populārāks? Pirmkārt par derivātiem. Taisnība. Lielākās un riskantākās pozīcijas, ko pašlaik uzņemas lielas bankas, īsnībā izriet no derivātu tirgus. Ir ļoti grūti izvērtēt šo risku bet šis risks tomēr ir ļoti liels. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ļoti lielas bankas var uh, uzņemties šādu stāvokli un kāpēc tās vispār ir stimuls to darīt, ir tas, ka institūcijas, ar kurām tās tirkojas, uzskata šīs bankas par drošākām nekā eh, citus potenciāls izdevējus šiem derivātiem, jo Tieši tāpēc, ka šīm bankām ir eh, šīs garantijas, ka tās ir pārāk lielas, lai eh, tās mm, bankrotētu. Kādā veidā izvairīties, mm, kā panākt, lai šī problēma nav tik plaša? Vajadzētu nodrošināt, lai šo garantiju, ka banka ir pārāk liela, lai izgāstos, eh, vairs nevarētu izmantot, tātad, lai bankas nevarētu piedalīties derivātu tirgū, palstoties uz savu lielās bankas garantiju. Gribu vēl pie, piemetināt kādu komentāru. Tika runāts par lielajām bankām un risku mīkstināšanas tehniku, kas ļauj patiešām ļoti samazināt banku sistēmas riskus. Paldies, skatāmie kolēģi! Tā kā bijām tik disciplinēti, mēs varam tagad dot vārdu vienam brīvā mikrofona jautājumam, pirms došu vārdu atkal Hokmarkungam. Es zinu, ka Langinikungs gribēja izdot jautājumu, bet viņa nav klāt. Mūsu MMF referentei došu vārdu Gilas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Es gribētu runāt par šo pirmo daļu. Profesors Helveg, es eh, esmu referente par eh, naudas tirgus fondiem, un jūs izteicāties ļoti kritiski par naudas tirgus fondiem. Nu, protams, jums ir, zināmā mērā, taisnība. Mēs mēģinam atrast tādu līdzsvarotu pieju, kā kliedēt bažas. Iespējams, jūs jau zināt, ka SSE ir uzsākusi tādu pamatīgu reformu šajā jūlijā. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šīm reformām. Uh, Un vēl mani ļoti uztrauca tas, ko lasīju pagājušajā nedēļā Financial Times. Tur tika rakstīts, ka daudz no lielākajiem cenāf naudas tirgus fondiem pēc reformām vēlas izveidot pilnīgi privātus naudas tirgus fondus, kas īsnībā vairs nebūtu pakļauti nedz amerikāņu, nedz eiropiešu tiesību aktiem. Uh, īstenībā tas arī atbilst Guthārda kunga teiktajam. Varbūt uh, ļoti labi ir tas, ka finanšu sektors ir tik novatorisks, bet īsnībā tas ir arī slikti, jo šādā veidā šis novatoriskais finanšu sektors var izvairīties no regulējuma. Ko jūs domājat par ēnu bankām un vispār par Eiropas banku nozari kopumā? Paldies, Nina. Lūdzu, dod vārdu profesoram. Es domāju, ka SSC e rīcība ir uh, darbība, kas iet pareizajā virzienā, taču mums nevajadzētu sevi apmuļķot. Šāda veida fondi ir ļoti jutīgi. Uh, Cēnafa uh... fondi ir labi tikai tad, ja investori tos var koordinēt. Fondi, kuriem nav tādas noslēgtības, kuri tirkojas ar tādiem līdzekļiem, kas ir uzreiz likvīdi, tad eh, šeit var rasties krūtības. Tas attiecas arī uz naudas tirgus fondiem un uz arī nekustamā īpašumiem. Tas jau kopumā ir sistēmisks risks. Es gribētu arī paust bāžas attiecībā uz amerikāņu sistēmu. SSE ir atbildīga un galvenokārt tā domā par investoru aizsardzību, nevis par sistēmas aizsardzību. Līdz ar to tā darbojas daudz atšķirīgāk, tai ir atšķirīga izpratne, pavisam savādāka nekā banku uzraugiem. Un tieši tāpēc arī tā nevēlējās eh, risināt šo jautājumu tik ilgi. Lielas paldies, Havēkungs. Pirms došu vārdu atkal referentam Gunāram Hokmarkam, viņa galavārdam. Eh, es gribētu pateikties eh, tulkošanas dienestam par papildu desmit minūtēm. Es gribētu pateikties jums par jūsu disciplīnu, par to, ka uh, izteicāties tik īsi. Tātad paldies visiem, un tagad dodu vārdu Gunāram Hokmarkam, jo īpaši liels paldies visiem runātājiem. Uh, Eh, šovakar. Mums bija patiešām ļoti interesanta viedokļa apmaiņa. Lūdzu, Gunār, tagad eh, jums vārds. Paldies! Es gribētu arī pievienoties šiem pateicības vārdiem. Eh, prezentācijas bija patiešām interesantas, ļoti labi sagatavotas, kas mums ļoti nodara. Es negribu šeit pārāk daudz ko secināt, tāpēc, ka iespējams mūsu viedokļi atšķiras un uh, Tuvojoties Ziemassvētkiem, es eh, tomēr gribētu saglabāt eh, vienotus viedokļus. Bet mums ir arī uh, citi jautājumi, par kuriem būs būtu jāapspriežas, un, protams, mums tagad ir daudz dažādu ideju, ko apsmadzeņot. Kas notiks, kad mēs kā noguldītāji būsim vairāk atkarīgi no specializētām bankām? Kas notiks ar vēlīnu procedūru? Otrais jautājums, kas notiks ar likviditātes veidošanu, tad, kad mums būs vairāk specializētu banku? Ļoti daudzi kolēģi um, izdarīja salīdzinājumus ar ASV, taču banku struktūra ASV ir izveidojusies pēc simts gadu attīstības, tāpat kā Eiropā. Kas tad notiks ar šo likviditātes veidošanu? Un kas notiks ar sistēmiskiem riskiem, kad mēs būsim vairāk un vairāk atkarīgi no specializētām bankām? Ja mēs paskatāmies uz to, kas notika agrāk, un arī uz to, kas tika minēts šajā panelī, tad es domāju, šie ir galvenie jautājuma punkti. Protams, kolēģiem varbūt šķitīs, ka es te pārāk taustos, bet es domāju, ka mums vajadzētu pie tā strādāt. Domāju, ka mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt pēc iespējas stabilāku ietvaru, bet tas arī ir paradoks. Jums ir vajadzīgs stabils ietvars, kas ir ļoti dinamisks. Tad, tad stabils ietvars un dinamisks spēlētāji. Vēlreiz liels paldies kolēģiem, liels paldies mūsu viesiem un, protams, mūsu priekšādātājiem. Un lūdzu nododiet manu pateicību arī iepriekšējiem priekšādātājiem. Paldies! Thank you.